All right. Lieliski saka priekšsādātājs. Godātie kolēģi. Nu, kā jau varēja gaidīt, daži no mūsu draugiem ir aizkavējušies pusdienas laikā, bet domāju, ka mums tik un tā darbu vajadzētu sākt, jo mums ir divi jautājumi darba kārtībā šo pēcpusdienu, un gal galā mums ir vajadzīgs laiks ne tik vien prezentācijai, bet arī mazliet diskusijām. Ar prieku mūsu vidū sveicu mūsu uzaicinātos runātājs. Viens no, vien, viens no viņiem ir Nēs Šmita kungs no Kopenhāgen, no Kopenhāgen Economics, no Kopenhāgenes. Viņš prezentēs mums savu ietekmes novērtējumu par nepiedalīšanos un ieti, nepietiekams saskaņošanas izmaksām. Un tālāk pie mums ir arī profesors Kains Aleksandrs Viņš ir no Kembridžas Universitātes Finanšu analīzes un politikas centra, un viņš runās ar mums par krīzes pārvaldības pētījumiem. Svaigāko informāciju. Pirmais drafts eh, šim dokumentam tika sagatavots jau pirms krīzes, un tagad, nu, <laughs> krīzes laikā viņam bija visi pamati šo dokumentu atjaunināt, atsvaidzināt, un viņš liks mums arī priekšā. Bet pirmais ir Sigurds Nešmits, un lūdzu jums arī došu vārdu. Thank you very much. Liels paldies! Es sākšu uzreiz runāt par to, ko uzskatu par ļoti sarežģītu tēmu. Respektīvi, kurš tad gal galā ir atbildīgs par krīzi? Un kāda loma spēlēm dažādiem iesaistītajām pusēm, kā rīkoties un tā tālāk. Pirmais, ko teikšu ir tas, ka pašreizējā krīze un tās skarbums mazliet atgādina 80. gadu sākumu, 90. gadu sākumu, kad samazinās eh, ražošanas apjomi apmēram tādā pašā līmenī. Diagrammā jūs šeit redzat, ka pastāv starpības starp faktiskajiem produkcijas līmeniem Eiropas Savienībā un ASV. Tas šeit salīdzinājums, tur ir tas viss sāks jau no Pirmā pasaules kara un lūk, redzam, ka laiks ir ļoti sarežģīts, šis situācija ļoti sarežģīta, bet mēs neesam šajā lielās depresijas laikā, tāds ir pilnīgi kaut kas cits. Jautājums, kas mums jāuzdod, vai Eiropas Savienība spēlēs pietiekamu lomu šai krīzē? Pievērsīšos savā prezentācijā diviem jautājumiem. Pirmām kārtām, eh, runājot par šo atbalsts sniegšanas izbeigšanas stratēģiju, Tas būs eh, gala dokumentā. Bet, nu, pirmais jautājums ir tāds, eh, saukšu par profilaksi. Kas ir darīts Eiropas Savienībā, lai izvarī, izvairītos no līdzsvaru trūkuma? Un otrs ir riska mazināšana un kontrole, respektīvi, kas ir darīts, lai samazinātu to ļaunāko krīzes ietekmu uz nodarbinātību un izaugsmu, to, kā krīze izpaudās, un kas ir darīts, lai palīdzētu krīzes skartajām valstīm. Tātad pirmām kārtām tas, ko sauc par Eiropas Savienības profilaktisko roku. Kas tad bija? Kas tad netika izdarīts pareizi? Nu, protams, kaut kas jau netika izdarīts pareizi, citādi jau mēs nebūtu atapušies krī ar krīzi sev visapkārt. Nu, četri galvenie punkti. Pirmām kārtām Eiropas Savienība šai krīzē iegāja faktiski ar acīm plaši vaļā. Visi brīdinājumi bija bet tie netika uzklausīti. Un savukārt cēloņi, kas izraisīja šo krīzi, ir diezgan labi arī sap, izprasti un saprasti, un instrum, instrumenti no Eiropas Savienības līmeņa, lai palīdzētu krīzes jautājumā, šķita, nu, tādi daļēji vāji un daļēji arī neizmantot. Pirmām kārtām mums gribētu teikt, ka krīzes nopietnība ļoti nelīdzeni izpaužas visās dalību valstīs nu, varētu tā drosmīgi saukt, nu, tādu nožēlojamo eiro, kuras e, īrija, Spānija, Portugāla, Grieķija, tās ir šīs četras valstis, kurās ir milzīgas pārmaiņas e, nodarbinātības līmenī. Bezdarbs pieaudzis gandrīz par 10% e, kopš šī pētījuma darbības uzsākš, uzsākšanas. Un tātad tās ir valstis, kas skartas visskarbā. Tas pats ietiec arī uz Baltijas valstīm un pat vēl vairāk, vēl lielākā mērā. Uh, kas attiec uz citām, ko sauc par citu Eirozonas eh, valstīm, tad tāda viena grupa, tad Lielbritānija un Zviedrija, šīm valstīm eh, krīzes seks nebija tik traģisks, tik dramatisks. Nu, šīs atšķirības krīzes ietekmes spēkā ir saistīts, protams, ar tiem līd, to līdzsvaru trūkumu, kas, izvei, kas izveidojās jau pirms krīzes. Šobrīd visas uh, valstis sastopas ar to, ka iepriekš radusies situācija ir vienkārši vēl pasliktinājusies. Un tas, protams, apdraud eh, dažādu veidu sektoru konkurētspēju, un tas pasliktina situāciju vēl daudz vairāk. Nu, otrs tā tad, ja bija skaidri redzams brīdinājuma pazīmes, tad kāpēc nekas nenotika? Un, manuprāt, šādu brīdinājumu zīmju bija ļoti daudz. Un šai prezentācijā minu dažas no tām. Nu, lūk, ASV Federālās rezervju banka brīdināja par riskiem, ko rāda pārliecīgais hipotēku uh, daudzums. Starptautisko norēķinu banka arī gadu gaitā atkārtoti prognozēja uh, to, ka projekcijas ir pārāk eh, optimistiskas un ka tas viss ir saistīts ar līdzsvaru trūkumu finanšu sektoram. Arī es savu runāju par riskiem, kas ir saistīti ar eh, krītošajām eh, māju cenām 2007. gadā. Nu, tātad šīs problēmas bija pastāvēja, bet Eiropas komisija to noignorēja un arī to, no, to ignorēja arī Ekofina padoma. Un tomēr zināms optimisms joprojām pastāvēja un pat nu, tāda kā nevēlēšanās rīkoties. No G7 finanšu ministri un centrālo banku pārvaldnieki, kad tikās aprīlī 2007. gadā, secināja, ka lūk, globālā tautsēmniecība ir kļuvusi tik spēcīga, ka pēdējo 30 gados un kļuvusi arvien līdzsvarotāk. Turklāt viņi teica, ka nesenā attīstība pasaules finanšu tirgos, piemēram, ar hedge fondiem un tam līdzīgi, ir daudz būtiski ieguldījumi finanšu sistēmas efektivitātes stiprināšanā. Un šis apgalvojums tika izteikts gadu pirms visas sistēmas sabruka. Izaugsme sāka mazināties, kristies būtiski 2008. gada otrā pusē. Bet, lūk, ja skatāmies uz projekcijām, ko, nā, ko nāca klajā finanšu iestādes, tās bija, nu, pilnīgi nereālas, acīm redzot. Daudzus gadus strādāju šo jomā un ļoti labi zinu, ka, protams, ir liels kārdinājums būt eh, tādam optimistiskam. Un starptautiskajiem prognožu veidotājiem ir ļoti grūti izvērtēt situāciju Bet te nu mēs redzam, ka visi šie prognozētāji kļūdījās ļoti būtiski. Cēloņi. Domāju, tiešām ir ļoti labi izprast. To ļoti labi izpratusi īpaši ASV. Visos 90. gados bija ļoti relaksēta uzraudzības politika, vāja uzraudzība tika īstenota. Un, uh, lūk, šeit ir parādās līnija, kas parādītu, kādai vajadzētu būt ekonomikai, ja būtu bijis īstenota kontrola un viss būtu bijis pieskatīts. Un šī līdzsvar trūkums bija izteikti jūtams. To pašu mēs redzam arī Eiropā. Ko, un te runājam par ECB prognozēm, bet nu, ne tik lielas atšķirības šeit. Uh, jūtams. Bet, nu, skaidrs, ka tās, tie, tā nelīdzsvarotība, kas izveidos ASV, radīja tālāk ietekmi arī Eiropā. Gan reāla ekonomikas tirdzniecības sektorā, gan arī finanšu sektorā kopumā. Un Eiropas bankām ļoti daudz investīciju un, un darbības lauka ASV. Tālāk fiskālā politika, kas arī krīzes laikā Eh, pielāgojās, protams, visām sakām, un, un tas saistīts ar valstīs, kurās jau labajos, tā teikt, traknajos gados bija grūtības ar budžeta deficītu. Un tagad, protams, šīs problēmas ir eh, samilzušas daudzkārtīgi. Jāpatur prātā, ka tās valstis, kam bija augstas inflācijas likmes, tā ka tas būtu normāli makroekonomikas politikas ietveros, viņa fiskālā politika eh, bija ļoti stimulējoša ar nepietiekumu uzraudzību. Vēl viens papildus problēma jautājums, kas droši vien detalizēti ticis apspriest arī šajā komitejā, ir tas, ka regulācija un uzraudzība bija nepietiekama. Pilnīgi noteikti trūka finanšu risku pārvaldības kontrolas, riski netika identificēti, To nedarīja attiecīgās uzraudzītāja iestādes, ja bija arī riski sta, sadarbībām pārroba, starp bankām pārobežu sadarbībai, tīpaši runājot par mazām valstīm, tādām kā Baltijas valsts, Sīrija, bija ļoti daudz eh, ārzemju banku, kas darbojās, un tas, protams, kādu brīdi var būt ļoti labi, bet pēc tam tas nozīmē, ka šīs bankas lielā mērā ir pakļauts kredītu resursu samazinājumam. Nu, un par regulējumu runājot. Arī šeit izdarīts vairākas kļūdas, kas droši vien arī apspriest jūs komitejā jau vairāk kārtīgi. Respektīvi, ka pārāk, eh, pārāk daudz vienveida aktīvu ar līdzīgi rašīgiem riskiem iekļaut vienā tajā pašā kategorijā, un reitinga aģentūra savukārt sniedza eh, atzinums par vērtspapīriem, bankām un investoriem, eh, saskārās ar interešu konfliktiem, un šie kredīta reitingi, acīm redzot, bija pārāk augsti, pārāk labi. Un atsevišķi vērtspapīri saņēma pārāk augstu novērtējumu, tāpat laikā tā tam nebūtu vajadzējis būt. Nu, kādas tad būtu nepiedalīšanās izmaksas, un, protams, būtiskas. Un te mēs runājam par tādu sajaukumu gan starp nacionālām politikām, kā piemēram fiskālo politiku, kas ir pilnīgi nacionālā kompetence, vismaz tādā reālos eh, terminos runājot, Nu, un tad, protams, arī tādām plašākām lietām, kas ir Eiropas Savienības kompetence. Nu, es teiktu, ka šīs neiejaukšanās izmaksas ir bijušas ļoti būtiskas. Visu krīžu ietvaros mēs ar parasti redzam, ka ka netiek izmantot pieredze, kas savākta izaugsmas gados, Un mēs zinām vēsturiski no banku krīzēm gan Ziemeļvalstīs, gan citur, ka var, tas var prasīt 5 līdz 7 gadus, lai politikas atgrieztos pie tādas ikdienišķas, parastās, normālās darbības. Ļaujiet man jums attēlot, cik dārgi tas var izmaksāt Eiropai. Šeit izmantojām prognozes, ko SAO publicēja pagājušajā gadā un tas pamatots uz vēsturiskām pierādījumiem, ka pēc pieciem, sešiem gadiem, pie, kamēr Eiropas Savienības ekonomika atgriezīsies pie normalitātes, būs lūk šāda veida zaudējumi ražojuma apjomos. Tātad milzīgas izmaksas. Otrs jautājums, par ko gribēju runāt, bija problēmu mazināšanu, riska mazināšanu un kontroli. Un es domāju, šeit ir tomēr salīdzinoši labāk mazliet situācija runājot par seku mazināšanu. Šeit ir bijusi darbība diezgan adekvāta, tika sniegta zolīda makroekonomisks uh, atbalsts. Tikko tik konstatēts, ka pastāv krīze, bija arī fiskālā atvieglināšana, dodot papildus līdzekļus, samazināts procentu likmes. Pēdējos desmit gados turklāt arī būtisks, būtiska kvantitatīva atvieglināšana. Uh, un uh, tika, piemēram, Bank of England uzpirka privātos vārtspapīrus, lai stiprinātu likviditātu un maksāt spēju. Arī krīzes kontrole bija zināmā mērā pro, bija problēma, jo nebija, jo nebija spējas risināt krīzi katrā konkrētā atsevišķā valstī. Plaši stimuli tika dot laikā no 2007. līdz 2010. gadam gan Eiropā, gan ASV automātiskie stabilizātori, visi šie rādītāji. Jūs redzat, kā tas šeit atspoguļots. Pieņem, tik pieņemt lēmumu palielināt izdevumus, lai atbalstītu šīs struktūras. Atvieglināšana ir, Eirozonā ir bijusi mazāk nekā ASV. Varbūt tāpēc, ka krīzes ietekme bija salīdzinoši mazāka. Esam salīdzinājuši arī fiskālās politikas atvieglināšanu no šīs krīzes laikā salīdzinot ar krīzi 80. gada sākumā un 90. gada sākumā. Te mēs runājam par faktisko kopējo politiku punktiem. Salīdzinot ar krīzes apmēru, te ņemt vērā šī proporcionālā attieksme, attiecība. Pamatojoties uz vēsturiskiem datiem, nu, nevarētu teikt, ka fiskālā politika saistībā ar visiem šiem rādītājiem liecinātu, ka būtu situācija sliktāk nekā šajās iepriekšējās krīzēs. Tātad te par vienu procentu punktu tikai mazliet šī atšķirība. Tātad lielāks fiskāls stimuls nebūtu vienalga spējis novērst šo nopietno krīzi. Ir arī zemāk īstermiņa nomināla likmes šajos desmit gados, inflācija krītoties, tas ar tālāk šīs likmes tālāk samazināšās. Pastāv arguments, ko vēlos apspriest arī ar jums, tāpēc to šeit pieminu. Nu, respektīvi, ir tādas valstis, kam savukārt ir budžeta pārpalikums vai kurām nav tik sarežģīta valsts finanšu situācija un pastāv doma, ka varbūt šīm valstīm vajadzēja dot spēcīgāku fiskālu stimulu vai izstrādāt kādu šādu pakotni, lai stiprinātu valsts ekonomiku un palīdzētu tām valstīm, kas ir kaimiņos un kas sastopas ar lielākām problēmām. Un šādas valsts, piemēram, viena no tām ir Vācija. Nu, tad arī tādas valsts kā Nīderlanda, Un mēs šeit argumentējam. Mēs šeit uzstādam četrus par punktus, tātad atbalstu punktus šādai idejai, šādam argumentam, un uh, divus pret. Nu, varam pasakīt, ka Vācijai šī stimulu pakotne bijusi ļoti liela. Vienalga, kādos uh, apmēru, uh, kād, no kāda perspektīvas skatāmies. Uh, Un jāsaka, jāsaka, šis eh, parāds pret IKP rādītājs ir pieaudzis pret pār jebkuriem saprātīgiem līmeņiem. Un, eh, un faktiski tas, ko Vācijas valsts izdevumi 1% amarā un IKP varētu mainīt, lai palielinātu eh, situāciju citur, šī, jāsaka, šī attiecība ļoti neliela, 0,1% tikai. Nu, piemēram, palielinot, kā jau teicu, izdevums par 1% no IKP, IKP, tad Itālijā un Portugālē tas varētu atspoguļoties tikai kā 0,1% kā IKP pieaugums. Nu, respektīvi, tās valsts, kas sastopas ar lielākajām problēmām, eh, nevar lielā mērā atrisināt eh, šīs lielās eh, valstis, kurās situācija nav tik ļauna un pētījumi liecina, ka tās valsts, kuras ir bagātas un kurās ir pastāv novecošanās sabiedrībā, tām vajadzētu uh, iekrāt nākotnes pensiju izdevumiem, un faktiski Vācija to par, par tādu varētu uzskatīt. Nu, katrā ziņā tas nav, tas ir tāds viens no argumentiem, bet tad, lūk, ir arī šie pretargumenti, ar ko nāk arī Vācija pati klajā. Un tas ir tādi, ka uh, tirdzniecības partneriem, Vāc, Vācijas tirdzniecības partneriem nāksies resursus tomēr uh, pārvietot uz uh, tādiem tirdzniecības intensīvākiem reģioniem, respektīvi maz, būs mazāk eksporta, uh, un būs valstī jāpievēršas iekšējai, iekšējai pieprasījumam. Tātad, nu, tik daudz par to, ko kāda valsts var darīt citu valstu labā. Tās reālās izmaksas, reālai izdevumi e, šajā mitigācijas un kontrolas posmā ir tādi, ka Eiropas Savienībai nav kapacitātes uh, strādāt ar SVF stabilizācijas programmām. Priekš ne eirozonas eh, SVF ir, pie, ir, ir, ir eh, iestājusies šai jautājumu risināšanā, ir līdzdarbojas, bet tad ir arī eirozonas kas, eh, valsts, kas sastopas problēmām, kā Grieķija, un tad arī eirozonā, piemēram, ir noteikti vien, kādā klauzulā, ka ir, ir iekļauta neglābšanas noteikums. Uh, Un nevienā šādā sistēmā, protams, nebūs nekad iestrādāts automātiskais solidaritātes elements. Vienmēr SVF sistēmas atbalsts būs atkarīgs no struktūrālajiem pielāgojumiem, respektīvi no attiecīgiem būtiskiem budžeta samazinājumiem konkrētā valstī. Nu, štatiem ASV, piemēram, arī nav taisnības uz automātisku palīdzību federālā līmenī e, vai arī štata līmenī, tādā gadījumā, ja, piemēram, e, problēma sastopas, kad konkrēta pilsēta Tomēr eh, šāds oficiāli krīzes atrisināšana mehānismu, mehānismu trūkums eh, tiešām rada papildus izdevumus. Kopējā struktūra krīzes risināšanai eh, nu, droši vien šobrīd tiek veidota. Bet joprojām šāda struktūras sistēmas trūkums rada pavisam reāls izdevums un izmaksas. Es domāju, ka šī neskaidrā šī informācijas trūkums par to, kas notiks tālāk, varētu uh, kavēt krīzes atrisināšanos atsevišķās valstīs. Un tā, daudzas valsts varbūt šobrīd gūs labu no tā, ka nedara neko, jo nezina īsti, ko darīs. Tas tagad tāds spekulatīva darbība. Bet nu ir pilnīgi skaidrs, ka tas, ka trūkst vienotas operatīvas struktūras Eiropas Savienības iesaistēji, ir kavējis šādas pārstruktūrēšanas īstenošanu. Nu, es nedomāju, ka tas būtu jāskata kā ražojums, kā ra, zaudēt ražojumu ap, apjomu kontekstā. Jo SVR, e, piemēram, pilnīgi cita rakstura, tur ir pilnīgi citi, citi elementi. Uh, pastāv problēma ar to, ka aktīvi varētu kļūt toksiski, tas varētu izvērsties no vienas valsts uz otru. Un kādas ir šīs pamatstruktūras finansiāliem risinājumiem? Nu, varētu domāt, ka kredītturētāji uh, centīsies uh, rast citus maksātājs, bet, nu, jāsaka, tas rada visu kopā ļoti sarežģītu vidi, ļoti sarežģītu situāciju. Atcerēsimies, ka visi šie krīzes risinājumi mehānismi pats ir ļoti sarežģīti, problemātiski un pilnīgi noteikti maksās arī ļoti daudz. Nu, es, protams, neizlikšos, ka varu pie, noteikt kaut kādu konkrētu skaitli šīm izmaksām, tas būtu pilnīgi nereāli, bet, nu, Gala piezīmes no manas puses ir šāds. Vislabākais, kā izvairīties no ekonomikas lejupslīdes rītdietajām izmaksām, ir vienkārši izvairīties no šādas ekonomikas lejupslīdes. Nu, jums varbūt liekas, ka tā tāda bezkaunīga piezīme, bet tā ir taisnība. Jo tad, kad šāda milzīga nelīdzsvarotība jau ir uzkrājusies un, un eksplodējusi, tad pēc tam ir ļoti ierobežota tā rīcība, ko var īstenot valdības. Jo tad ir fiskālais deficīts, tad ir tirgus problēmas. Papildus fiskālo programmu īstenošana var būt pat pretproduktīva reizēm. Nu, lūk, nu vēl viena palīdzība ir, protams, šī profilaktiskā Eiropas Savienības politika. Kā mēs varam stiprināt makropolitikas? Ļoti labi zinām, ka stabilitātes un izaugsmas pakts paredz sankciju mehānismus, kas nekad netika piemērot, kaut gan tos varēja piemērot, tas vienreiz tika arī grozīts un labots, mēģināja tos piemērot un nekas no tā neiznāca. Un šobrīd ir daudz diskusiju par to, ko tad darīt ar šiem kritērijiem. Tas gan nebija mana pētījuma uh, objekts, tēma. Nu, runājot par uzraudzību un regulāciju, nu, protams, ir skaidrs, ka tā ir tā joma, kas ir Eiropas Savienības iestāžu kompetencē, jo tieši tās ir atkarīgas par to, atbildīgas par to, ka tām jāveido par šīm direktīvām, kas varētu regulēt sektoru nu, definējot riska pieļaujamības eh, pakāpi, noteikumus bankā, finanšu institūcijām un tā tālāk. Tātad risks pastāvēja šajā regulējumā, nu un tagad ekspostu mēs varam teikt, ka lūk, to vajadzēja mainīt jau ātrāk. Nu, un tajā brīdī, kad krīze ir iestājusies, makropolitikas eh, tika būtiski at, atvieglots, padarīts tādas vaļīgākas, un, un domāju, ka ECB te pareizi reaģēja, adekvāti reaģēja uz šiem izaicinājumiem, samazinot šīs ikmēneša procentu likmes un izmantojot netradicionāls metāds, atbalstot bankas, uzpērkot vērtspapīrus, lai stiprinātu maksātspēju un likviditāti Un varbūt, ka atsevišķām, eh, atsevišķu valsts centrālām bankām būtu bez šādiem pasākumiem bijis, bijis vēl daudz grūtāk. Bet, nu, katrā ziņā šeit mēs eh, redzam, ka ir šai kompējai centrālo banku sistēmai ir gan arī plusi, gan mīnusi. Valsts krīzes pārvaldība ir parādījusies kā tāds vājais posms kopējā ķēdītā. Paldies par uzmanību. Um, uh, Lā, liels paldies Nešmita kungam par šo prezentāciju. Tagad es aicinu kolēģis uzdot jautājumus, izteikt komentārus, vai Pervānša Bērēsa mūsu referenti vēlas sākt. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies par šo prezentāciju. Uh, kā parasti tiem uh, ekspertiem, kas pie mums atbrauc no Kopenhāgenes, ir ļoti interesants un vērtīgas prezentācijas. Jūs sakat, ka mm, mēs nonāt mm, bija krīze, tāpēc, ka jau pirms tam nebija diez cik laba situācija, bet vai jūs nedomājat, ka tomēr šie ārējie satricinājumi izraisīja krīzi, jo ir šeit uh, divējādi pieeja iespējama. No vienas puses situācija pirms uh, trieciena uh, ņemot vai pirms satricinājumu ņemot vērā šo koordināciju, profilaktiskos pasākumus, viss, kas netika darīts. Un, un otra pieeja varētu būt tāda, sakot, ka tad, kad uh, notika satricinājumi vai, vai bija šis uh, trieciens, viss tika darīts pietiekami labi uh, darīts, vai, vai tā tas ir? Ja, teiksim, viss būtu bijis kārtībā pirms tam, ja Spānijā un Īrijā nebūtu bijis uh, nekustamā īpašuma burbulis, ja visi būtu ievērojuši burtiski stabilitātes paktu, tad mēs būtu varējuši izturēt šo dubulto triecienu gan no finanšu tirgiem, gan no uh, tirzniecības uh, šoku, tad viss būtu bijis kārtībā, nebūtu šie 20% bezdarbnieku šajās valstīs. Jūs teicāt, ka cent, Eiropas centrālā banka visu ir darījusi pareizi, un 2007. gadā bija masīva intervence, un viss tika darīts pareizi un glābts bet 2008. gada jūlijā tika paaugstināts procentu likmes, un līdz 2008. gada septembrim šī banka nespēja ieskaidrot valdībām, ka šie toksiskie aktīvi nepazudīs paši no sevis. Vai to vajadzēja darīt, vai nevajadzēja bankai darīt, vai tas bija viņas pienākums, vai nebija. Protams, arī, protams, arī valdības ir vainīgas, ka tās nepildīja savus pienākumus pienācīgi. Bet uh, Eh, vai jūs nedomājat, ka, ka šī reakcija bija pārāk lēna arī, tas, ka tā no komisijas puses un patiesībā, ka mēs esam zaudējuši, zaudējām vienu gadu, līdz mēs sākām kaut ko saprast. Iekšējā tirgus komisārs pēc Barozo pieprasījuma sagatavoja paziņojumu un Barozo jau toreiz eh, jau Francijā un Vācijā meklēja atbalstu savai atkārtotā ievēlēšanai, bija tātad šis paziņojums par, par eh, suverēnajiem fondiem un, un tā tālāk, bet līdz 2008. gada septembrim eh, vismaz no, manā izpratnē nekas praktiski nenotika, nekas netika darīts. Bet viņi, tie, kas, tie, kas uh, se, uh, sekoja situācijas attīstībai, saprot, ka tā nav vienkārši tirgus korekcija, ka tas ir kaut kas nopietnāks. Un tagad par uh, uh situāciju pēc 2008. gada septembra, kad tika uh, pieņemts šis plāns. Vai jūs domājat, ka rīcība šai brīdī bija pietiekama? Eh, tas, kā dalību valstis īstenoja banku atbalsta plānu, nedefinējot nekādus nosacījumus Eiropas līmenī, vai tad ar to pietika? Eiropas komisija nu, paziņoja, jā, mēs pēc tam izvērtēsim no konkurences politikas viedokļa pēc tam, eh, kad būs notikusi restruktūrācija bet patiesībā vienīgie, kas varēja kaut ko darīt, bija Eiropas līmeņa Uh, politiķi. Protams, Sarkozy glāba Franču bankas un citi atkal savas, un, un tā tas bija. Un tagad vēl par reitinga aģentūrām. Kā jūs vērtējat uh, reitinga aģentūru lomu? Parlaments ir apstiprinājis reformu paketi, kas drīz stāsies spēkā, vai ar to pietiek? Un uh, kāds ir šis tā saucamais biznesa modelis, kad tiek veidoti dažādi produkti, kas tiek pārdoti finanšu tirgu, varbūt šie produkti nav visi tie drošākie, un arī kāda ir bijusi to loma Grieķijas krīzes gadījumā. Tad es uzdevu daudz jautājumus, bet visi tie ir ļoti būtiski. Jā, es atbildēšu tomēr angliski, vai, vai es drīkstu. Jā, labi. Runājot par ārējiem šokiem, protams, nav apstrīdams, ka krīze ve notika, veidojās 2008. gada oktobrī pēc tam, kad bija bankrotējušas lielas uh, bankas un uh, finanšu institūcijas. Bet uh, visa tā īstie cēloņi ir. Nē, es teikšu, varbūt formulēšu citādi. Uh, šo krīzi būtībā eh, radīja tas, ka bija pārāk lielas investīcijas un nepietiekami uzkrājumi, un tas viss radīja finanšu krīzi. Un eh, vienmēr šāda situācija noved pie, eh, pie aktīvu burbuļa veidošanās. Arī pagātnē tā tas ir bijis. Un tas uh, detonators, varētu teikt, kas uh, iedarbināja šo krīzi 2008. gada beigās, bija šis uh, satricinājums, kas nāca no ASV un pēc tam nonāca Eiropā. Bet šis detonators uh, bija tas, bet uh, šī nelīdzība līdzsvar trūkums šajās dažās citās valstīs tik un tā būtu radījis problēmas agrāk vai vēlāk. Tādēļ man ir uh, vienkārši tas fakts, ka krīzes situācija Eiropas valstīs bija tik atšķirīga, kaut arī uh, šie satricinājumi bija vienādi, un jūs zināt šo situāciju vēl labāk. Uh, Eh, piemēram, Francijas bankas praktiski necieta, bet eh, Vācijas un apvienotās karalistes bankas cieta. Spānijas bankas pārsvarā necieta, bet cieta Vācijas, uh, apvienotās karalistes un daļai Francijas bankas. Un, un uh, tagad krīzi pārsvarā skar Grieķiju, Spāniju, Portugāli. Tālāk par Eiropas centrālo banku. Es centos uh, teikt, ka visas institūcijas par vēlu pamanīja to, kas patiesībā notiek. Uh, savā jaunībā vienu brīdi es arī strādāju ESO, un es uh, dzirdēju tādas uh, sarunas, uh, ka tika uzdots jautājums, kad tiks pacelts procentu likums no 1 līdz 5 procentiem federālajā rezervi bankā ASV, jo ir gaidāms uh, liels problēmas. Un uh, jāsaka arī Eiropas centrālā banka uh, nebija apmierināta ar zemām procentu likmēm un tieši pirms krīzes sāka paaugstināt šo procentu likmi. Uh, un uh, š, varbūt uh, šīs institūcijas bija pārāk aizņemts ar inflācijas apkarošanu, bet nepamanīja uh, šo līdzsvaru trūkumu un patiesībā procentu likmes tika paaugstināts jau par vēlu. Un tādēļ es jums varētu piekrist, ka šajā brīdī šāds uh, pasākums nebija pareizs, kad bija izveidojies līdzsvar trūkums, varbūt būtu bijis labāk saglabāt zemu likmju līmeni un, un darīt, veikt citus pasākums. Tas, ka liels, ka šīs institūcijas, tā skaitā komisija, Uh, sāka rīkoties tik vēlu, arī izskaidrot to, ka šie pasākumi tika īstenoti tik uh, vēlu, tas uh, arī SVF un ESO sāka brīd, kaut ko prasīt tikai 2008. gada beigās Un tā kā tika atpazīta šī krīze tik vēlu, uh, grūti pateikt, kas būtu noticis, ja būtu rīcība sākta ātrāk. Un es domāju, ka vajadzētu to ierakstīt arī pašā ziņojumā, bet šobrīd mums nav laika to izdiskutēt, bet varētu būt bijuši divi panā, pasākumi īstenojumi dalībvalstīs, runājot par banku risku un palīdz, palīdzību industrijai. Esmu lasījis ziņojumu no Fogela konsultantu grupas, ka uh, banku riska paketes apstiprināšana nebija koordinēta un komisija iesaistījās par vēlu šajā procesā. Protams, eh, ar to bija saistīts izmaksas, bet ne pārāk lielas. Un eh, viens no iemesliem ir tāds, ka ir ievērojami pieaudzis noguldījumu garantijas līmenis Eiropā Ja dažas valstis Eiropā būtu izlēmušas paaugstināt uh, šo garantiju apjomu divkārt, bet citi uh, neierobežoti garantēt noguldījumus, tad uh, šāds vienpusējs izmaiņas noveda pie neierobežotas situācijas Eiropā. Un es domāju, mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies vēlāk vēl, bet, bet es domāju, ka lielākā banku daļa Eiropā tā visa rezultāta tad uh, šīs noguldījuma garantijas ir, uh, rada iespēju bankas, ka noguldījuma garantijas ir praktiski neierobežotas vai vismaz uh, lielā apjomā, bet komisija būtu varējusi apsteigt šo rīcību un, uh, un uzņemties vadošo lomu savā laikā. Protams, kad uh, dažas valdības cenšas uh, īstenot pārstruktūrācijas pasākums autorūpniecībā, nosakot uh, prasības valsts atbalsta sniegšanai, pretīm prasot darba vietu saglabāšanas garantijas attiecīgajās valsts, vai būtu godīgi teikt, ka tas ir saistīts ar lielām izmaksām Eiropā, es domāju, ka tā nav, man ir liels šaubas par to. Varbūt tas nebija īsti labi un skaisti tā rīkoties, bet es nedomāju, ka tas būtu radījis kaut kādas lielas izmaksas Eiropas līmenī. Tālāk par Eiropas centrālo banku. Jā, viņi tiešām iesaistījās šajā procesā par vēlu, jo viņi nebija pareizi novērtējuši risku. O, šie pasākumi nebija koordinēti pietiekami, bet o, šajā projektā ir arī ierakstīts, ka ņemot vērā to, kā tiek īstenot fiskālā politika, politika Eiropā, kāda ir varbūtība, ka Eiropas valstis būtu varējušas rīkoties ātrāk un e, ja būtu panākt iepriekšējā vienošanās par nosacījumiem. Visas valstis apstiprināja fiskālās paketes, kas bija uh, vērstas uz iekšējā pieprasījuma stimulēšanu katrā atsevišķajā valstī. Šāda kopīga pakete varbūt būtu palīdzēja stimulēt pieprasījumu Eiropā kopumā, bet tas ieviešana būtu prasījusi ilgāku laiku. Un par pēdējo jautājumu atkārt runāt, es to nesaprātu. About, uh, Tas bija jautājums par uh, reitinga aģentūram, vai jūs piekrīdat tam, ka mēs mums, mums vajadzētu pārdomāt to biznesa modeli. Es atklāti uh, runājot. Uh, gribu teikt, ka šī diskusija jau ilgst gadiem par to, kā interesēs darbojas reģi, uh, reitinga aģentūras uzņēmēju vai investoru interesēs. Tātad viss šis uh, biznesa modelis par to, kurš darbojas kā interesēs, tas tiešām ir vērts, uh, lai par to diskutētu. Ole. Paldies. Ļoti interesanti debata. Šeit uh, mēs dzirdējām valsts iedalījumu piecās grupās. Vai varētu arī vēl vienu atsevišķu grupu izveidot trīs valstīm, proti Ziemeļvalstīm - Dānijai, Zviedrijai, Somijai, kurā, kurās ir diezgan līdzīgi attīstības virzieni. Dānijai bija krīze 80. gados, e, kartupeļu kūre, e, Somijai, Zviedrijai e, tas notika 90. gados. Šodien mēs skatāmies šos skaitļus. Uh, Eh, es eh, patiesībā neesmu nacionālists, bet mūsu skaitļi diezgan labi, un daudz uzņēmumu šajās trīs valstīs diezgan labas izaugsmas rādītājas tagad rāda. Vismaz viņi redz eh, gaismu tuneļa galā. Vai tas varētu būt saistīts ar ļoti augsto nodokļu modeli un labklājības sistēmu kurā ir iestrādāti uh, liela automātiska stabilizācijas mehānismi, jo uh, uh, bezdarbs nebija tik uh, augsts. Nu, uh, nu labi, nav arī, bet ir daži izņēmumi. Manā valstī, piemēram, ir liels uh, jauniešu darbs, bezdarbs, Dānijā tā nav. Uh, tad par reitinga aģentūrām. Cezaram bija priekšlikums darba grupā ap sešu gadu apakaļ pārbaudīt eh, ļoti nopietni ne, um, eh, eh, kontrolēji pakļaut reitinga aģentūras, un tas tika toreiz norādīts, ka nē, viņi paši tiks galā. Tātad, ja šīs reitinga aģentūras ir tik neprognozējums un viņām patiesībā nevajadzētu uzticēties, tad interesants jautājums, kāpēc tirgi tām tik ļoti uzticās? Tas tāds varbūt filozofisks jautājums gandrīz, bet uh, varbūt vērts pat to padomāt. Un gal galā, vai krīze ir beigusies? Ja, teiksim, uz mirkli piemirstam situāciju Grieķijā. Es vēlētos aicināt, saka priekšsēdus, arī mūsu kolēģi no Somijas uzdot jautājumu, jo tas ir arī daļai saistīts ar kaut ko, ko Ola sacīja Paldies, jā, patiesībā man bija tieši tas pats jautājums, bet tā kā drusku citā griezumā. Apvienotā karalista un Zviedrija, ja pareizi sapratu, šīs valsts divas, e, kas atrodas ārpus Eirozonas, e, jūs. E, Teicu, Zviedrija. Tas nekas um, ka viņas uh, nav tik skā, uh, smagi skārus krīzi, vai tas varētu būt ar to saistīts. Un tad arī man interesētu, kas, kad varētu būt nākamā krīze un kas varētu būt tie uh, iemesli jauna burbuļu veidošanās. Varbūt Dānijas uh, klasifikācija vienā grozā ar pārējām valstīm jūs minētām laikam nav sevišķi uh, eh, nodrīgi, jo tā ir Eirozonas uh, valsts. Uh, un um, un uh, ir uh, Tātad eh, arī svārs, šīm valstīm ir svārstīgas, tātad procentu likmes pārējām un tā tālāk. Tātad dažādu iemeslu dēļ es domāju, ka Dānija nebūtu klasificējama kopā ar Zviedriju un Dāniju. Dānijas bezdarbs arī ir pieaudzis. Vārdu sakot, neesmu pārliecināts, vai mēs varam runāt par tādu Ziemeļvalstu izņēmumu vai Ziemeļvalstu stāstu eh, šajā visā kontekstā. Nu, es esmu Dānis, bet uh, es tā atturīgi izturos pret šo mūsu valstu, valstīņu klasifikāciju kā pavisam kaut ko īpašu. Par reitingu aģentūrām. Vēsturiskais Rekords ir, eh, vēsturiskais, es atvainojos, vēsturiskā pieredze ir tāda, ka reitinga aģentūras un citi uh, investori parasti risks novērtē nepietiekoši, un tad, kad uh, reiz sākās problēmas, tad viņi reaģēja pārāk histēriski. Patiesībā jau vajadzētu labāk otrādi būt, bet tāds ir. Un ir milzīga atšķirība attiecībā uz to. Uh, E, kā reitinga aģentūras vērtē valdības un kā viņas vērtē privāts uzņēmums. Tas ir daļai saistīts ar to, ka reitinga aģentūram nav nekāda tas jausmas par to, kā veidojas valsts parāds. E, es arī biju Dānijas valdības vadī, e, atbildīgais kādu laiku un pie manis nāca arī rētinga aģentūra pārstāv un jautāja, nu kā tad, cik tad ir tas valsts parāds, un tas ir viss, un vairāk viņiem nekas neinteresē. Ehm, tas viss ir saistīts ar to, ka finanses investori, viņiem ir noteikti uh, noteikumi, um, attiecībā uz, uz šiem reitingiem eh, tie ietekmē tātad kreditēšanu. Viņi, viņiem ir nepieciešams tātad reiting, reitinga aģentūras kā tāds, eh, nu, it kā objektīvs vai, vai, vai trešās puses vērtētājs, eh, lai novērtētu kredīt risku. Ar to tas saistīts, tāpēc viņas tik nopietni tiek uztvērts. Reitinga aģentūras vēlas, protams, lai investīcija bankas uz tām paļautos, un tomēr rodas interešu konflikts viņām. Es to esmu pamanījis. Gal galā secinājums reitinga aģentūrām ir atšķirīga loma attiecībā uz valsts parādu un privāto parādu. un tā vērtēšana. Bija jautājums no zāles, nebija sadzirdams. Cēzāri viņus eksaminēja ļoti pamatīgi pirms pieciem gadiem. Un viņi teica, ka viņiem nekāda regulēšana nav vajadzīga, nekāda uzraudzība. Tātad reitinga aģentūras, par tām laikam runa runātājs, jā, pieņemsim zināšanai, to arī gal atzinumā mm, pieminēsim. Jums bija jautājumi. Because that is bad news. As... Sliktas ziņas eh, Eh, ir tas, eh, laikam, ka jūs sacījāt, ka Zviedrija un apvienotā karalista visveiksmīgāk ir izcinājušas problēmas ar krīzi, un viņas nav Eirozonas valsts. Nu, ko tad mums eh, nākotnē vēl var sniegt? Un kā ir ar nākamām krīzēm? Ja, pirms dotkom krīzes, pirms uh, dat, sektora, informācijas tehnoloģijas sektora krīzes bija tāda analīzēnā Dāņu uh, specializēti žurnālā. Uh, viņi bija uh, analizējuši visas krīzes kopš 1800. gada un 1980. gadu, un ļoti interesants pētījums, ka visām krīzēm bija tādi paši rādītāji, Un vēlā vai, 19. Eh, gadsimtā ražotāji eh, tātad bija tie, kas nonāca problēmās 20. gadsimtā šī tāds devētā jaunā ekonomika tika izgudrota Arī viņi saskārās ar problēmām. Cilvēki jau ir pieredzējuši to, ka lietas var noiet greizi, bet paiet 15 gadi, paiet 20 gadi, un cilvēki atkal to aizmirst. Jūs savos pētījumos un mēs savā uh, pieticīgajā ziņojumā esam norādījuši, ka noteikumus var uzlabot, likumdošana var uzlabot, var patiesībā šo to darīt, lai novērstu jaunu krīžu rašanos. Paldies! Thank you, Mr. Chairman. And my... Paldies, priekšsēž kungs. Man ir jautājums divās daļās. Pirmkārt, kā mēs varam būt pārliecināti, ka mēs salīdzinām abols ar aboliem, nevis abols ar kaut kādu jauktu augļu grozu? Uh, apvienotā karalistē mēs Uh, definējam lietas atkarībā no tā, ko mēs gribam pierādīt. Uh, Tātad esmu mazliet nobežīsies par to, ka mēs raugāmies uz uh, datu kopumu, bet ko mēs ar to maskējam? Ja mēs, mēs varam iegūt atkarībā no šīm salīdzinošām vienībām, salīdzināmām vienībām dažādas secinājums rezultāts. Tātad vai jūs ka ekonomists eh, esat apmierināts ar to, ar šiem datiem, kurus jūs saņemat no dalībvalstīm, Eurostat, eh, Eurostat nav apmierināta, tādas mums tagad ir ziņas. Eh, manā valstī mums ir ļoti daudz, liels valsts parāds, kas nemaz neparādās valsts parāda bilancē. Tas varbūt rada pamatu bažām tomēr. Un jūs sacījāt, ka Eiropas Savienība nav uh, īsti domāta SVF uh, tipa stabilizācijas programmām. Vai tad vajadzētu būt? Gribētu jums jautāt. Jūs jautājat par bezdarba līmeni. Standartizētās uh, bezdarba, uh, uh bezdarba rādītāji, ko izmanto SAO, uh, Um, bet tad ir arī tādi skaitļi, ar kuriem atsevišķās valsts, piemēram, apvienot karalists dažreiz ir manipulējusi. Runājot par parādu līmeņiem, valsts parādu līmeņiem, eh, piekrītu, eh, ka ir eh, tātad ehm, parāds, kas ir šajā uh, oficiālā bilancē un tāds, kas nav. Un tā ir problēma tiešām. Mm, tas būtu varbūt atsevišķi pētījumu vērts jautājums. Šajā savā pieticīgajā pētījumā mums nākas iztikt ar tiem oficiāliem datiem kurus mēs varam iegūt. Varētu būt arī vēl sliktāk. Vērtējot šo vēsturisko pieredzi, atbalsts bankas sektoram ekspostum ir parasti izrādies lētāk nekā tas šķita. Piemēram, eh, runājot tīri par uh, uh, ieguvumiem un zaudējumiem uh, Zviedrijas banka sektora krīze uh, izrādījās retrospektīvi uh, pēļņa savot Zviedrijas valdībai, jo viņi ieguva no šiem procentiem, ko viņi aizdeva bankām. Tā kā um, pat labam mēs arī uh, ierēķinām šajos uh, valsts eh, pārāda radītājos šīs savstarpējos norēķins starp valsts kasēm un bankām, bet tas pēc tam izlīdzināsies. Pervānš. Ah, es tikai gribēju precizējumu par Cēsāru un uh, eh, reitinga aģentūrām. Es gribu teikt, ka tas, uz ko norādīja Oles Šmits, ir Jursko darbs, kas izstrādāja 2004. gadā uh, kodeksu, un Cezara konstatēja, ka nav nepieciešams mainīt spēles noteikumus, bet šeit bija runa par šo rīcības kodeksu, ko jūs ko apstiprināja, man šķiet. Es gribētu arī pievienot pāris jautājumu, saka priekšsēdētājs. Mēs tagad uh, izējām no banku krīzes, un tagad mēs pārējām pie valsts parādu krīzes Eiropas Savienībā. Es gribētu zināt, kā jūs vērtējat pašreizējo situāciju un vai jūs uzskatāt, ka šeit varētu būt kāda negatīva ietekme turpmākajos uh, gados, un varbūt mēs būsim vēl sliktākā situācijā nekā pirms gada. Un uh, it īpaši runājot par valsts parādu, vai tiešām mums ir uh, jāizmanto šai gadījumā kredītreitinga aģentūras uh, Eh, Eiropā un Eirozonā varbūt vajadzētu izveidot savu institūciju, lai nu kā mēs to nosauktu, bet vai tas eh, ir iespējams un varbūt tā būtu neitrālāka un eh, tā nu katrā gadījumā nebūtu nekādas spekulatīvas intereses. Un treškārt, jūs nevisai skaidri te, pateicāt vai to, ka Eiropas Savienībai trūka pārvaldības iespēju krīzes pārvarēšanā, ka varbūt mēs būtu varējuši rīkoties veiksmīgāk, ja mums būtu labāka koordinācija bijusi, vai kā nu to nosaukt. Mans jautājums ir šāds. Ja prezident, kad prezidents Barozo ja pie jums ierastos un lūgtu analizēt krīzi un gribētu es tagad no jums dzirdēt kādu mehānismu Eiropas zonā vai Eiropas Savienībā kopumā mums vajadzētu izveidot, lai nodrošinātu, ka mūsu ekonomikas un fiskālā politika būtu labāk koordinēta. Ko jūs viņam ieteiktu darīt? Um... Par valstu parādu krīzi runājot. Nu, nav jau zināms, vai tāda vēl notiks. Es esmu ekonomists, esmu lasījis eh, Financial Times un eh, domāju, ka krīze būs un, un viss aizies greizi. Es domāju, ka labākais, kas varētu notikt, ja Spānija, Portugāla un Grieķija faktiski kļūstu, iegūtu tādu kā jaunu eiro, jo viņiem ir parādi eiro un viņi ja viņi at, at, izslēgto, ja viņi izkļūtu no eirozonas, ja viņi tiktu izslēgt no tās, viņi jau tik un tā nekļūtu, vaļ, netikt vaļā no šiem eiro parādiem. Bezpatība, lai kāds arī nebūtu, lai kāds mehānisms netiek izstrādāts šobrīd. Komisijas SVF un ECB telpās un gudrajos prātos. Mums vienlaicīgi ir jāpārliecinās, ka tās valstis, kas ir nokļuvušas milzīgās problēmās, dara visu, lai no tām izkļūtu arī pašas īstenot ekonomiskās reformas, tā lai sanās tās problēmas, kas tās noveduši pie krīzes. Un vislabāk būtu sniegtām ilgu, ilgu būtisku atbalstu šajā ziņā vairākos gados, labāk nekā liktām maksāt kaut kādus, eh, varbūt jādod, jāliek maksāt tādas procentu likmes, kas ir tomēr kā sods, bet tāpat laikā ir samaksājams. <laughs> Otrs jautājums par reitinga aģentūrām un suverēniem parādiem. privātie uzņēmumi un suverēnas institūcijas, tas ir pilnīgi divas atšķirīgas spēles, pilnīgi divas atšķirīgas lietas. Valsts var bankrot tikai tad, ja tā nevēlas maksāt. Nu, es saku nevēlas, tāpēc, ka vienmēr var palielināt nodokļus. Grieķijas nodokļu līmenis ir ievērojami mazāks nekā citur. Nu, viņiem jāuzņems varbūt ilgtermiņa saistības šai ziņā. Nu jā, varbūt viņiem ir problēmas ar uh, Um, pensiju vecumu un tam līdzīgi, bet ir veidi, kā rīkoties. Ir runa par to, cik lielā mērā kāda valsts vēlas maksāt savu parādu. Un savukārt uh, kredīta aģentūra uh, savukārt attiecībā uz privātu uzņēmumu var rīkoties citādāk, tāpēc, ka tur ir, tur ir parasti iesaistīts konkrēti specifisks rīks, piemēram, ar aktīvu portfeli. Viņi redz, lūk, tādi ir ieņēmumi, tādi ir uh, pasīvi, ja viņi domā, ka šis biznesa modelis nestrādā, viņi nevar teikt, lūk, vienkārši klientiem, lūk, maksājiet vairāk, jo citādi mēs bankrotēsim. Nē, bet e, suverēna valsts to var darīt, un tāpēc kredītreitinga aģentūrām, protams, ir ir e, atšķirīga loma. Kredītreitingu aģentūram nav tik būtiski nozīme, ka tās runā par konkrētu valsti. Viņas vairāk var vērtēt tieši privātos uzdevumus. To, ko kredītaģentūra, kredītaģentūra, kredītreitinga aģentūra dara, uh, ir tas, ka viņi vienkārši informē lielu, piemēram, finanšu investoru, investoru liekot šo no AA līdz pat B eh, attiecībā uz eh, valsts iestādēm, tas, ja viņas uzliek mazāku šo eh, novērtējumu, tad viņiem nākas samazināt cenas tiem produktiem, ko tā nodod, vēlas aizdot vai pārdot. Bet, nu, jāsaka, veidot tādu atsevišķu mm, kredītu reitingu aģentūru, veidot atsevišķos privātiem uzņēmumiem, tas ir daudz sarežģītāk, dārgāk. Es zinu, ka komisija ir nākus klajā ar priekšlikumiem koleģiālai pārskatīšanai, eksenda budžeta pārskatīšanai, un tā visi šie priekšlikumi izklausās ļoti ambiciozi, ļoti grūti. Es domāju, ka būtu labāk, ja ECOFIN mēģināt iztēloties, kā tas ir, ja viņi paši būtu šai valstī, kur ir sastāvs ar problēmām, un tad izmantot tādus eksāmenus, jo citādi ne, tad tas, man liekas, tas ir tikai tāds didaktisks veids. Paldies, saka priekšādātājs. Nu, un tagad nonākam pie šīs pēcpusdienas sanāksmes otrās daļas un došu vārdu profesoram uh, eh, Aleksandaram no Kembridžas. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much, Mr. Chairman, and, uh... Paldies priekšsādātāji, paldies arī organizatoriem. Tātad mēs nākam pie jums, lai liktu priekšā šo pētījumu turpinājumu, ko sākotnēji iesākām 2007. gadā, 2007. gada beigās, tajā brīdī, kad krīze tikko tikko parādījās. Parādījās hipotēku problēmas, hipotēku parādi, šīs saistība neizpilda ar vienu pieaugā ASV un e, finansējums banku sektorā arī samazinājās, likviditāte pazuda aug, no augusta līdz septembrim 2007. gadā, un mēs tieši tajā brīdī sākām e, pētījumu par to, kas tad šo finanšu sistēmu novedz līdz šim punktam. Un šai pētījumā tad mēs e, arī atspoguļojām savu viedokli, un šobrīd, šobrīd prezentācijā runāšu īsāk par šī sākotnējā pētījuma, sākotnējā pētījuma eh, punktiem un par to, ko secināšu vēlāk. Tātad pirmām kārtām esam pētījuši, kā krīze ir ietekmējusi situāciju, kas ir tās cēloņi un kādas mācības varētu gūt regulējošās iestādes. Attiecībā uz institūcijām tirgus struktūram esam konstatējuši, ka banku risku pārvaldības modeļi nenodrošina pietiekam drošību pret sistēmiskiem riskiem. Eh, finanšu infekcijas, nu tādas kā situācijas eh, ir ļoti aktīvas, piemēram, šis salīdzinoši likvīdi tirgi var ļoti ātri ietekmēties no, no blakus parādībām, un šie tirgi var burtiski iesaldēt līdzekļus, tieši tā kā tas notika 28. gada augustā. Politikas analīzes rezultātā mēs secinājām, ka politika veidotājiem vajadzētu ļoti aizdomīgi izturēties uz, uz tirgus darbības pamatotie finanšu regulējumu modeļiem, jo tie nepietiekam uzrauga kontroli sistēmiskus riskus, un tas ir svarīgs punkts, jo regulējošie modeļi, kas tika izmantoti septiņus vai astoņus gadus pirms krīzes, lielā mērā bija tādi, kas bija ļoti sensitīvi attiecībā uz tirgus e, vajadzībām, attīstībām. Nu, piemēram, tas notiek ar Bāzeli 2. Uz tirgus uz tirgu pamatotie regulējošie modeļi, uz kur pamata darbojas arī Bāzela 2, ir, var radīt problēmas, jo tie pārāk rēģē uz to, kas vajadzīgs tirgumu. Tālāk, protams, politikas īstenošana, tas ir vēl viens svarīgs punkts, kā tiek piemērots, pielāgots regulējums tajā brīdī, kad tirgus mainās, nu, piemēram, novecojošs regulējums, novecojošs regulējums uh, ārējo ietekmi vēl tikai pastiprināt. Uh, Respektīvi, šāda veida regulējums ir jāpadara, jāatjaunina ik pa brīdim. Nu, piemēram, daudz viet netika ņemta vērā finanšu inovatīvie instrumenti, tie var dot liels ieguvums, bet tā var radīt arī papildus uh, riskus, tieši tā kā tas notiek ar atkārtošanu, atkārtot no, pār, pārvēršanu vārdspapīros. Un svarīgi identificēt šos riskus bija tādi, kas eh, jau tajā laikā rakstīja ziņojumus un teica, lūk, parādās ar vien lielāku aktīvu krīze. Lielumā tomēr politika veidotāji un regulātori neuzskatīja šos brīdinājumus par nopietniem, neuztver to par problēmu. Arī centrālās bankas eh, tā nedomāja. Un, un pārsvarā viss pievērsās inflācijas un cenu svārstībām uzraudzības politikas īstenošanā un neņēma vērā šis, šo plašāko ainu aktīvu krīzi finanšu sistēmā. Lamfalūsijas struktūras un komitejas tika izveidotas, protams, ar ļoti pareizu mērķi, tāpat laikā tās tomēr kļuva par neefektīvām vērtējot riskus, ar ko sastapās Eiropas finanšu sistēma. It īpaši gribētu norādīt, ka šīs trešā līmeņa komitejas eh, šeit vainojams, jo uh, tās sekoja tirgus, uz tirgus pamatotiem regulējošiem modeļiem, kas it kā šķīta piemēroti eh, finanšu eh, dienesta rīcības plānam, respektīvi samazināt risku finanšu Uh, sistēmu padarīt Eiropas finanšu sistēmu konkrēt spējīgu ar ASV finanšu sistēmu, bet lūk, uh, arī nacionālie uzraudzītāji, ne, uzraudzītāji iestēbas nepietiekam uzmanību pievērs uh, drošībai. Nu, ļaujiet man pievērsties tagad mazliet vairāk šai uzraudzības mm, mm, jautājumam. Tomēr gribu sniegt jums arī nelielu kopsavilkumu par to ziņojumu, kas tika publicēts 2008. gada janvāra sākumā. Uh, Tātad gatavojam to 2007. gada rudenī, tad, kad krīze tikko sāka parādīties. Mēs intervējam banku vadītājus un tirgus dalībniekus, analizējam mainīgās tirgus struktūras. Un kļuva skaidrs, ka finanšu tirgi vairs nebija tādi, kas balstās uz bankām, bet gan uz kapitāla tirgiem. Un šie, šo modeļu, šie modeļu, modeļus veicina struktūrētā finan, struktūrētās finanses un pārvēršana vērtspapīros kredīt riska nodošanai un transferam. Protams, daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs nav īpaši attīstīts struktūrēto finanšu tirgus, un lielākoties daudz valsts darbojas uz, uz banku pamatotajos e, modeļos, bet Lielbritānijā tāds pilnīgi noteikti nav. Nīderlande te var pieminēt, arī īriju Te bija ļoti būtiska ietekme un bija šī pārēja uz, uz kapitālu pamatotu tirgus modeli. Un, protams, ja mēs pamatojam, nav jau slikti, ja mēs paļaujamies uz finanšu radīšanu, uz kapitālu tirgu. Bet to grūti regulēt, un tas rada papildus risku, un riski nebūtu nekļūst tik acīm redzami regulējuma sagatavošanas brīdī, un īpaši runājot par pārvēršanu vērtspapīros. Nu, lūk, Alans Grīnspens uh, eh, Amerikā arī secināja, ka pārvēršana vērts piros nerada sistēmisku risku, un uh, tātad uzraugiem tas nebūtu nav redzams. Viņš to teica 2005. gadā, un tur pārvēršana vērts piros izradīja milzīgu risku izplatīšanos pa visu kapitālu tirgu. Zināmā mērā tas, protams, padara šo tirgu izturīgāku pret triecieniem, bet ja šis tirgus tik ļoti izplatījās, tas pārnesās arī uz citiem tirgus sektoriem. Atsevišķās bankas savukārt pievērs, e, pārgāju uz modeļiem, e, piemēram, sākotnējo likmi un pārvietošanas modeli, jeb ORR, un šis modelis bija ļoti praktisks, bankas ļoti labi varēja pārvaldīt ar tā palīdzību savus bilances, bet tas iesaistīja, protams, vērs, pārvēršana vērtspapīra procesā vairākas uh, puses, uh, un tas savukārt radīja šo sarežģīto situāciju, vairāk daudzslāņainību, un re, regulētājiem radās e, problēmas pāraudzīt visus šos līmeņus. Finanšu regulējumam neizdevās apkarot tieši šo sistemiskos riskus, kas ir vairum kapitāla vairumtirdzniecības tirgū. Mēs secinājām, ka šie arvien liberalizētākie un integrētākie globālie un es eh, finanšu tirgi arī prasīja institucionālu konsolidāciju. Mēs secinājām, ka apmēram 50-60 Eiropas Savienības finanšu iestādes eh, bija pakļautas riskiem eh, visās dalību, daudzās dalību valstīs saistībā ar šīm pārobežu darījumiem, tātad saistībā ar savām, savu filiāļu darbību un meicu uzņēmumiem un tāpēc uz vienas valsts, uz vienu valstu pamatot uzraudzības sistēma nespēja kopumā konstatēt visus tirgus, kas ir konkrētai bankai. Tātad šī sistēma bija novecojusi un konkrētās valsts uzraudzītājiem bieži vien pat nebija vajadzīgās motivācijas vai datu vai informācijas, lai uzraudzītu šīs bankas darbību arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Nemaz nerunājot par to uz filiāļu darbību, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Tātad vajadzīga lielāka koordinācija Eiropas līmenī. Un mēs uzskatījām, ka vajadzētu izvērst Lamfalusī procedūru, veicot institucionālo konsolidāciju, nodrošinot trešā līmeņa komitejām tā, juridisku statusu, tā lai šīs te komitejas būtu saņemtu labāku koordinēšanas iespēju visam šim uzraudzības praksēm visās dalībvalstīs. Tātad neaizstājot uzraudzītājs, bet veicinot koordinācijas ar visiem šiem uzraudzītāju iestādēm dalībvalstīs. Turklāt mēs uzskatījām, ka būtu svarīgi arī uh, pārliecināties, ka uzraudzītāji iestādēm arī ir kaut kāda atskaitīšanās uh, sistēma, nu, ne tik daudz pašiem saviem uh, parlamentiem, bet gan citām dalības valstīm, tām dalība, tajās dalība valstīs, kur, piemēram, šām bankām ir filiāls. Turklāt mēs uzskatījām, ka tātad jāpārstruktūrē šīs katras valsts iekšējās uh, struktūra, kontrolas struktūras kas, protams, bija minēts jau 86. gadā, kad bija vienotais Eiropas akts, kas centās panākt vienotu tirgu arī šai jomā. Nu, šobrīd būs vajadzīga šī pārstruktūrēšana eh, tieši finanšu uzraudzības jomā. Mēs arī kritizējām Bāzeli 2, to darījām jau pirms 2000, 2005. gadā, tika jau toreiz uzrakstīta grāmata, kurā izteicām spēcīgu kritiku Bāzelē 2 tāpēc, ka tur bija pārāk daudz mikro organiz... mikrouzraudzības, respektīvi tika, no, tika pārāk liela paļāvība uz banku uzraudzības modeļiem un darbības mo modeļiem. Bāzēls divu mērķis, eh, kopējais mērķis bija, protams, labs, radīt eh, stimulus bankām, palielināt eh, uzraudzības praksi Bet uh, tas burkāns, kas tika liks deguna priekšā, bija tāds, ka ja viņas varēja pierādīt uh, uzraudzītājiem, ka viņiem bija labi uh, riska kontroli, tad viņi varēja pam samazināt šo kapitālu, un tātad kapitāla prasības mazinājās, un tāpēc mēs domājam, ka Bāzela 2 tādā veidā, kā tika, tika atspoguļot kapitāla pietiekamības direktīvā, bija ar kļūmēm. Bet, protams, ka tas nebija nesaistīti ar kredītkrīzi. Kredītkrīze vairāk bija saistīta ar savstarpēji saistītiem tirgumu, ar, ar likviditātes risku, kas pastāvēja vairāk, vairum, vairum tirzniecības kapitāla tirgos. Bet tas nebija tāpēc, ka kāda viena vai otra banka, banka būtu izgāzusies uzraugot uh, savu darbību. likumiem un regulējumam, tā kā pastāv pārobežu darījumi, arī likumiem un regulējumam jāiet pāri robežām un nacionālajām uzraudzības uh, iestādēm jābūt spēcīgākām saiknēm vienai otru tajā brīdī, kad tās īsteno šo uzraudzību. Uh, un runājot par pārobežu uzraudzības iestādēm un uh, integrētiem kapitāla tirgiem, tas ir pilnīgi noteikti ir nepieciešams. Nu, piemēram, šobrīd CDS tirgus ir ļoti labs piemērs. Pieminēšu to vēlāk. Ko mēs eh, darām? Eh, tagad eh, ziņojuma otrā daļā. Tātad runājot par uzraudzības un regulātoru jautājumiem, atgriežoties pie Bāzels 2, par to vēl raksta presa, un to tagad daudz komentātoru devē par Bāzel 3, jo uh, tā jau ir būtiski grozīt vismaz uh, pagājušā gada septembra bāzās komitejas priešlikumu. Un mūsuprāt, tie ir soļi pareizā virzienā, svarīgi priešlikumi, bet tie ir nepietiekoši un joprojām ir balsi, balstīti uz kļūdainu politikas analīzi. Tajā iedzināšos vēl drusku vēlāk pēc tam uh, dziļāk. Un Bāzels priešlikumu neņem vērā uh, banku uh, makro riskus. Eh, eh, tie bija vērst uz eh, kapitāla piesaistīšanu, tā ir laba lieta, un arī um, svīrošana. Un uh, tad ir jautājums arī par to, uh, cik lielā mērā bankām vajadzētu ļaut um, uh, akceptēt uh, uh, aizdevuma atmaksas novēlošanos un tam līdzīgi. Uh, Tātad viss bāzēl šī pakotne ir soļi pareizā virzienā, tas viss ir labi, uh, tas būtu arī jādiskutē uh, minimālo kapitāla prasību direktīvas kontekstā, bet mēs neuzskatām, ka pietiekoši lielā mērā ir ņemts vērā uh, Bāzels 2 uh, eh, ietvara makro uh, risks. Um, pārvaldība vai pārvaldība ir pa, uh, pamatcēlons, par to es arī vēl runāšu. Un tad um, mēs runājam arī par to uh, šo pārāk liels, lai izgāstos uh, um, fenomēnu. Um, Eh, kas attiec uz milzu bankām, eh, kāda veida riska pārvaldības eh, modeļus vajadzētu tom, tiem pie, tām piemērot, vai mums vajadzētu mēģināt rast veidus, kā ierobežot au, lielu banku iespējamību uzņemties risks finanšu tirgu. Tie ir visi svarīgi jautājumi. Uh, varbūt es varētu pateikt, eh, mūsu secinājums attiecībā uz šo pārāk lielu, lai izgāstos eh, banku grupu, tās eh, darbojas struktūrās, kas sastāv no tūkstošiem uzņēmumu, kas ir bāzēts dažādās jurisdikcijās, varbūt pat, varbūt, un Tādēļ ir grūti pateikt bankai, uh, uh, jā, un tas viss ir banku apakšuzņēmumi, un tāpēc ir ļoti grūti pateikt bankām, jūs nedrīkstiet kļūt lielāk par, teiksim, šādu vai tādu lielumu, jo viņas vienkārši radmeiks uzņēmums citās, uh, varbūt, jurisdikcijās. Banka juridiskā struktūra ir tāda, ka mēs uh, varam varbūt piemērot augstāks. Uh, uh, augstākas nodevas bankām, uh, pamatoties, balstoties uh, uz, uz, uz banku lielumu, bet bankas uh, gūst sinerģijas efekts no tā, ka tās kļūst lielākas, tas mums patīk, tās vairāk investē, bet tās rada lielāku sistēmisku risku. Un šis sistēmiskais risks bankām būtu uh, Eh, eh, Jānes eh, maksa lielāku nodevu maksājot, un tas arī ir godīgi, tāpēc, ka tās arī gūst lielāku peļņu. Tas ir, mūsuprāt, labāks piegājiens nekā šīs um, patvaļīgie uh, bankas lielumi ierobežojumi. Un es uh, vēl parunāšu par ASV attīstību drīzumā, runājot par uh, um, uh, šiem uh, CDS. Um, tātad šiem uh, uh, iestādēm, kas ar tādiem nodarbojas, tās vajag uzraudzīt. Un um, finanšu instrumenti, kas saistīti ar, ar parādiem, ar aizņēmumiem, rada sistēmisku risku, to nevar ignorēt. Ir tātad iestādes, kas uzņemās uh, uh šo risku, bet tās piedara arī bankām pārast uh, šie clearinghouses, angliski dēvētie. Un viņi uh, Eh, nav nemaz patiesībā nekāda regulēta, piemēram, kapitāla prasība direktīvā eh, šie clearing houses, tātad eh, iestādes, kas uzņem šo risku. Tātad e- es likumdošanu šajā jomā arī jāuzlabo. ASV pat, raba, pat nu notiek debats, pat labāk arī ASV nav likumdošana šajā jomā attiecībā uz šiem clearing houses. Un uh, šīs e, iestādes dod labumu, bet tā, uz tām nav nekāda likumdošana radīta. Ir pētījumi, kas e, liecina par to, e, ka viena no Anglijas lielākam clearinghouses sūdzējās tādēļ, ka viena bēļu attiecīgi iestāde ar viņiem konkurēja it kā negodīgi. Um, pārāk maz riska līmeņus it kā nosakot, tad mēs eh, par minimāriem standartiem eh, eh, runājam, kas būtu te jāievieš, acīm redzot. Un vēl Eiropai ļoti nozīmīgi ir startautiskās eh, kredīttirgu uh, eh, regulēšanas ietekme. Man ir zinām dati, lai jums parādītu, kā mūsuprāt daudzās ES valstīs Bāzels 3 ietekme um, uh, var ietekmēt to, kā bankas uh, uh, izsniedz aizdevums. Uh, uh, Tātad šeit ir politikas dilema, eh, kā kapitāla prasība direktīvu veidot. Gal galā mēs esam pateicīgi par Delasieru ziņojumu eh, priešlikumiem un Eiropas komisijas uh, eh, priekšlikumiem, kas uz to balstītu, kā arī Eiropas parlamentā, kas norāda uz to, ka Eiropas jaunā finanšu uzraudzības sistēma varētu tikt uh, pārveidota, bet pamatā tomēr e, e, vecās struktūras paliks spēkā. Mūsuprāt, šīs gaidāmās reformas ir solis pareizā virzienā, e, bet vajadzētu institucionalizēt finanšu uzraudzības izraudzību Eiropā. Mūsuprāt, Eiropas Strīds rezolūcija, eh, strīds risināšana instrum, eh, mehānisms ir jābūt. Patreizējais nedarbojas labi. Eiropā eh, nav tāda labi funkcionējoša tiesisko strīdu risināšana mehānismu. Un tad mūsu pētījumā mēs jau runājam par starptautisku uh, Uh, finanšu institūcijām un tā dēvēto ASV Folker uh, noteikumu. Mūsuprāt, uh, ir ļoti būtisks arī jautājums par finanšu transakciju nodokļiem. Tagad sacīšu dažus vārdus par pagājušā septembra priešlikumiem Bāzel 2, tā dēvētie, Bāzel 3 pat. Mūsuprāt, tas ir nepietiekoši. Mūsuprāt, šie priešlikumi ir tātad, kā, kā teicu, nepietiekoši un ir vajadzīgi eh, lielāk sasaist ar makro uzraudzību. Eh, lūk, šeit mēs esam apkopojuši datus no ASV bankām eh, un Eiropas vadošajām bankām. Un labās puses kolonā jūs redzēt TETA attiecība. Eh, tātad. Um, kopējais kapitāls pret kopējiem aktīviem. Un uh, jūs redzat, ka ASV šie rādītāji ir augstāki uh, um, salīdzinot ar Eiropas bankām. Eiropas bankām ir mazāks, uh, vajāk šie rādītāji. ASV bankām ir tātad lielāks kapitāls, un tas ir labi. Lielāka kapitalizācija Eiropā mazāka. Vai es drīkst jūs pārtraukt, saka priekšredz, vai šie skaitļi tiešām ir salīdzinoši? Varbūt, ka uh, tie ir balstīti uz dažādiem aprēķināšanas metodēm. Jā, jā, piekrīt jums mans kolēģis eh, eh, varētu par to varbūt precizēt, eh, bet jums taisnība, jā, šie, šie rādītāji jāstandartizē, mēs to ņemsim vērā. Tātad ASV salīdzinot ar Eiropu. Kā ar šiem kapitāla pietiekamības prasību paaugstināšana Eiropā, kā tas uh, ietekmētu situāciju uh, salīdzinot ar ASV un Kanādu un uh, sakarā, saskaņā ar SVF ziņojumu, kas publicēts pirms pāris mēnešiem, viņš šo svarīgo jautājumu gan nerisina. Varbūt man vajadzētu nosūtīt ēpastu ar šādu jautājumu. Tā tad labā stabiņā ir uh, Uh, kopējā kapitāla, kapitāls pret uh, kopējiem aktīviem. Un uh, ko jūs šeit ir redzams, ka Eiropā būtu vajadzīgi 300 miljārdi ASV dolāru, lai izplat, izpildītu 4% lieksni, ka, par ko tiek runāts tagad Bāzāles komitejā. Šāds priekšlikums tiek apspraust, apspriests. Otrā stabiņš ir apvienotās karalistes bankas. Tām būtu nepieciešams mazāks kapitāls 125 miljārdi ASV dolāru, lai izpildītu šīs bāzēlas komitejas uh, ierosinātās prasības. Un ASV būtu nepieciešams nedaudz vairāk uh, kapitālu piesaistīt nekā apvienotās karalistes bankām, jo šīs prasības pēdējo laikā, pēdējos gados ir uh, paaugstinātas. Tagad uh, šeit otrais stabiņu uh, ir, stabiņš ir pirmā līmeņa kapitāls, ir uh, uh, riskās, riska svērto aktīvu uh, īpatsvars. Bāzele 1 bija 8% līmenis prasīts, tagad ir ierosināts noteikti 10%. Tas ļoti ietekmētu Eiropas bankas. Tam būtu jāpiesaist 380 miljārdi. Bet Britu bankām šis kapitāls būtu nepieciešams daudz mazākā apjomā, jo jo pirmā līmeņa kapitāls ir uh, lielākoties parādu instrumenti. Tie ir aktīvi, kam ir tāda parādu piegārša. Un ASV uh, un U, uh, apvienotā karaliste to saista ar zaudējumiem. Un tas, kas ir pirmā līmenī klasificēts, ir vairāk tā kā parādu instruments saskaņā ar bāzeles ierosinājumu visas pirmā līmeņa uh, ak aktīvs tiks pārklasificēti kā akciju kapitāls ja mēs paskatāmies uz 8% līmeni, tad Eiropas bankām šī situācija nav tik slikta, bet vien, vienalga būtu 150 miljārdi jāpiesaist, bet salīdzinot ar ASV un apvienoto karalisti, uh, šī situācija, protams, ir ievērojama atšķirīga attiecībā uz pirmā līmeņa kapitālu. Un šajā, šajā jūs redzat par, pēr par ASV, Eiropu šeit ir izņemta ārā. Un te mēs runājam par tiem aktīviem, kas ir pārvērsti vēstpapīros un kas nav pārvērsti vēstpapīros. Un 2009. gadā pat ar visu kredītu krīzi un pārvēršanu vecpējos ir bijis ievā, ierobežotāk, tomēr redzam, ka ASV un Lielbritānija vairāk kā 60% no aktīviem ir pārvērsti vērtspapīros. Tātad uh, aizdevumi, kas ir, piemēram, piešķirti hipotēkām uh, dzīvo, mājokļu iegādēji, un otra daļa aktīva, lielākā daļa aktīva, ko Britu bankas un ASV bankas izdod, kā jau teicu, lielties pārtiek pārvestas uh, vērtspapīros, un tas ir labi, jo tieši šādā veidā var regulēt risku. Visi šie komerci aktīvi savukārt ir daudz mazākā iespējā pārvēršami uh, vērtspapīros. Bet, nu, jautājuma lieta tāda, ka šis vārds tirgus, protams, nav nepagalam ne nekā tas darbojas, tas iet uz priekšu un tas ir ļoti svarīgs. Mēs nevaram arī piegriezt tam ga gaisu, bet gribam tomēr ņemt vērā tos riskus, ko šis tirgus rada. Nu, tagad ļaujiet man ātri mazliet izteikt komentārus par risku pārvaldību un kļūmēm tajā. Viena no kļūmēm ir bijis tāda, ka risku pārvaldības modeļi nepietiekam novērtēja riskus, jo tie paļāvās uz datus, paļāvās uz banku iekšējiem datiem. ņēma vērā viņu pašu kredītu neatmaksāšanas iespējamības datus un aktīvu klasificēšanas sistēmas, neņēma vērā efektu, ko varētu radīt likviditātes krīze, respektīvi burbuļu plīšana – uz šādas bankas darbības modeli. Tātad šie modeļi ir piemēroti tikai tad, ja nav nekāda veida spriedzes konkrētajās situācijās. Un šie modeļi nav saistīti ar nekādām korelācijām un e, makro uzraudzību. Netiek ņemt vērā investoru uzvedība ārpus konkrētās bankas. Nu, respektīvi, ja investori izlemj banku e, obligācijas vairs nepirkt, kas tad notiks? Tādā gadījumā šis modelis tiek apdraudēts, jo te tiek ņemts vērā operatīvais risks, tirgus risks un vērtspierisks, bet netiek ņemt vērā, piemēram, investoru uzmanību un citi makro elementi. Tātad šie modeļi būtu jāpārstruktūrē, ņemot vērā arī šo makro uzraudzību, makro piesardzības elementu. Eiropas sistēmisko risku valde, tas ir vēl viens, ko gribēju pieminēt, mēs runājam par Eiropas uzraudzības nepieciešamību, runājam par e, šo risku baudu uzskatu, tas ir pareizs solis pareizajā virzienā, jo tas varēs veikt šo makro piesardzības uzvaldu, principu uzraudzību. Un e, šī funkcija būs ļoti svarīga Tomēr pastāv, protams, neliela problēma ar tās radīšanu, piemēram, ar juridisko pamatu 114. pants Lisabonas līgumā. Ir šobrīd izvēlētais juridiskais pamats komisija to ir izmantojusi, lai izveidotu šo sistēmiskā riska uzvaldības valdi, bet tiek izteiktas bažas, tas izsaka atsevišķi juristi, piemēram, Lielbritānijā par šo šīs juridiskā pamata pareizību sakot, ka tas nav atbildīgs, tas nepamatojas Eiropas Savienības tiesību aktos, bet jautājums par to var atbildēt sīkāk vēlāk. Viens no iemesliem, kāpēc tas tā ir, tāpēc, ka nav adekvāti definēts, kas ir sistēmisks risks. Un šīs valdes eh, uzdevums ir identificēt sistēmiskus riskus, bet, lai to darītu, vispirms jādefinē sistēmisks risks, un tāpēc rodas problēmas ar eh, juridisko skaidrību šeit definīcijā. Nevar definēt arī šo valdi. Un eh, definīcija ir to problēma. Tātad, ja mēs ietu tie pie, uz tiesu ar šādu definīciju, tad eh, tiktu viss apgāsts, jo ne, nevar definēt šo risku. Nu, tālāk pie šiem jautājumiem vēl atgriežos Folker eh, likums. ASV, kā jūs zinat, ne, negrasās rīkoties tāpat, kā Eiropa tā vēlas ierobežot bank, noteikti ierobežojums bankām, kas nav apdrošinājuši depozītus. Viņas nevarēs tos investēt, piemēram, kas, eh, kas eh, ne, nevarēs izmantot hedge funds un eh, tam līdzīgi. Varbūt tas ir labs, pie, labs priekšlikums ASV, bet Eiropai tas nederēs, pie tās arī atgriežos vēl. Vajadzīga tāda visaptvarošāka pieeja regulējumam, spēcīgāks kapitāla pietiekamības prasības arī Eiropā, ir vajadzīgi šie provizoriskās likvidācijas plāni jā, vajadzētu vairāk paļauties uz šo sistēmisko risku pārvaldību. Un visbeidzot, finanšu darījuma nodokļi, kāds es varu arī sīkāk par to runāt eh, jautājumos un atbildēs, bet kopumā parlaments, protams, kā jūs zināt, izteicās skeptiski par šādu nodokli. Mēs tomēr domājam, ka ja tie būtu pietiekami, ne, ja tas būtu pietiekami neliels, tas nevar nekropļot tirgu, un šāda veida nodoklis būtu svarīgs, jo tas ļautu uh, cīnīties pret procikliskumu. E, finanšu, šāds finanšu darījuma nodoklis varētu būt būtisks instruments, lai vērstos pret ciklisku regulējumu, respektīvi tajā brīdī, kad bankām ir peļņa, kad ir liela e, aktīva atdeva, tad e, viņiem arī būs lielāks, lielāka daļa šī nodokļa jāmaksā nu, ne jau deficītu finansētu ar šo nodokli, bet tāpēc, lai ierobežotu bankas vēlmi uzņemties riskus jo, protams, tad, kad kaut kas izgāž, kad risks tiešām iestājas, tad maksā nodokļu maksātāji, bet šajā gadījumā tas nāk no šī nodokļa. Priekšsādātāji, paldies par jūsu pacietību man uzklausot. Paldies, Saklīns kungs, novērtēja augstu jūsu prezentāciju to. Un tad gribēju lūgt kolēģis uzdot jautājumus. Vispirms, protams, eh, referente Pervanša Beres un pēc tam Keis Vinberna. Paldies par jūsu ļoti rosinošo prezentāciju par Bāzeli 2 vispirms. Uh, Derlaros Jēras ziņojumā un citos uh, ir uh, skaidri norādīta problēma, ka šie riski netiek pārpietnieki pienācīgi novērtēti un ka viss tiek balstīts uz banku iekšējiem datiem. Un arī mūsu parlamentā mēs daudz esam runājuši par Bāzeles divi otro pīlāru, kas nav pienācīgi izstrādāts. Un es domāju, ka pie šiem jautājumiem pat uh, jau bija skaidra izpratnē arī iepriekšējā sasaukumā. Es gribētu arī uh, uzdot jautājumus jums par Bāzēlas komiteju darbību, jo tas ir saistīts ar banku uzraudzību. Jūs teicāt, ka ir nepieciešama tāda vienota, visaptveroša pieeja, to, tas nebūtu apstrīdams, bet vai Bāzeles komitejas uh, spētu nodrošināt šādu visaptverošu pieeju, jo pirmkārt ASV Uh, joprojām uh, in, uh, interesējas par to, kas notiks ar Bāzeli 3, kaut gan nav ratificējušas paši iniciēto Bāzeli 2. Un tas nozīmē, ka šis mehānisms, kas tika kritizēts, ka tas esot spēlējis zināmu lomu krīzes izplatībā, proti šīs internalizācijas modelis, tomēr uh, ied, iedvesmu smēlā uh, lielās investīciju bankās, kas bija mūsu partneri, vai šeit nav kāds interešu konflikts, vai vismaz skaidri redzams, uh, rodzamas pretrunas tālāk par šīm bāzēles komitejām. Mani pārsteidz tas, ka jūs uh, jau arī kārtējo reizi apliecina to, ka ir tik daudz dažādu priekšlikumu un viss ir jāņem vērā. Un beigu beigās, ja mēs runājam par sistēmiskiem riskiem un par to, vai kaut kas būtu jādara, es gribu teikt, man jau vienalga. Mani satrauc tas, kā no jauna izveidot finanšu un banku sistēmu, kas ļautu finansēt reālo ekonomiku, un kas ļautu bankām un finanšu tirgiem veikt, pildīt savu darbu. Jā, protams, es varētu teikt, viens no priekšnot teikumiem ir, lai nebūtu sisti, sistēmisku risku, bet man liekas, ka šis arguments nav pietiekami pamatots un kā tagad šīs bāzes komitejas, jā, e, tad, kad Bāzele ir izstrādājis kādus uh, noteikumus, tas bija arī Bāzeles divi gadījumā, un tā uh, tika ņemts vērā šīs uh, krājkases un tā, bet Bāzelē interesējas tikai par lielām uh, investīciju bankām, bet, nu, šeit ir šis uh, līdzsvarotais teksts, trīs pīlāri un internalizētais modelis, viss jau paliek atkal tā kā pa vecam. Un jūs runājat par šo treju, trešā līmeņa komiteju trūkumiem. Parlaments jau par to ir sen runājis, ka trūkst uh, juridiskā pamata un ka vajadzētu darīt varbūt kaut ko vairāk un um, bērns jau sāka jau piecēlās kājās un sāka staigāt. Un uh, šis process bija interesants. Jūs zināt, kāda arī bija politiskie apstākļi un uh, ka nevarēja tām piešķirt lielāks pilnvars, tad, kad tās tika izveidotas. Bet, nu, uh, tas, kas um, tiek darīts, protams, iet pareizā virzienā bet jūs pareizi norādījāt, ka trūkst tiesiskā pamata, ka nav definēts, kas tad ir šis sistēmiskais risks, un tagad daudz par to tiek runāts apvienotā karalistē mums zinām iemeslu dēļ, bet uh, problēma nav tik daudz saistīta ar šo sistēmisko risku, bet gan ar makro uzraudzību pirms pat mēs pievēršamies sistēmiskā riska definīcijai. Uh, jo es, protams, zinu, kāda ir šeit juridiski argumenti un kā tas viss var sarežģīt debats, piemēram, Grieķijas gadījumā. Bet ja mēs kaut ko varam mācīties no šīs krīzes, tad tas ir. Un jūs arī savā runā to vairāk kārt atkārtojāt, ka makro uzraudzības jautājums ir izšķiroši svarīgs un tas ir jāatrisina. Un šis priekšlikums, kas tagad ir mūsu priekšā, tik plaši apspriests. Apspriešanā piedalījās arī britu neatkarīgie eksperti, kas strādāja Žaka de la Rozjēra grupā. Un es domāju, ka mums tomēr būtu jābūt, jāuzņemas atbildība un nevajadzētu rosināt, lai komitejas darītu to, kam nav juridiskā pamata, tas būtu bezatbildīgi. Jūs uh, runājāt par parlamentu darbu. Parlaments vēlas atgriezties pie sākotnējā Delarozjēra uh, grupas ierosinājumu, ko atbalstīja komiteja, pēc tam sagrozīja padome. Es uh, gribu jums apliecināt, ka parlamentam ir uh, skaidra nostāja. Jūs arī runājāt par to, uh, ka ir nepieciešams uh, tādu kā kompensāciju šiem struktūrēt, derī atvasinātajiem vērtspapīriem. Ko jūs īsti šeit redzat, kā, ko varētu darīt? Uh, jā, pat uh, ir risks, ka kāds no šiem uh, produktiem var radīt zaudējums, un, piemēram, ja šis risks pat uh, izpaudīsies Eirozonā, nevis kaut kur uh, ASV, kāda ir jūsu redzējums? Adam, um, uh, well, your... Paldies, ļoti būtiski, kas piebildes jūs izteicāt. Bāzeli divi ietvar, viens būtisks pilārs pirms krīzes nebija e, pietiekoši izstrādāts, un tagad ir laba iespēja to darīt. Tā ir laba iespēja Eiropas politiķiem eh, šo eh, trūkumu novērst. Jo mums laikam nav skaidra eh, sapratnes Bāzēlas komitejā par Bāzēlu 2 attiecībos to, ko uzraugiem vajadzētu darīt otrajā pīlārā. Pa daudz uzmanības ir pievērst pirmajam pīlāram, riska pārvaldību un tā tālāk. Arī tas ir svarīgi, bet es domāju, ka otrajā pīlārā mums jādomā vismaz Eiropā par to, kā mēs varam uh, kāda veida eh, standarts un kritērijs eh, regulātori var piemērot, lai um, novērtētu banku riska pārvaldības modeļu um, stabilitāti vai piemērotību. Lielās bankas izmantoja apmēram vienveidīgas, uh, kuras viņi sauc par jaunākā uh, griezuma uh, riska pārvaldības, riska novērtēšanas modelis bet tas, ko viņi nedara, viņi neņem vērā, kādi ārējie faktori var ietekmēt viņu modeļus. Viņi tikai raugās uz to, ja ir zināms skaits uh, eh, līguma saistību neizpilžu uh, eh, gadījumu, tad viņiem ir jāpārdod aktīvi. uh, <clears throat> Bet, ja, ja, eh, kas notiek, ja visas bankas kopā nevar vairs atrast pircējiem aktīviem? Eh, ja to paredzīja modeli, tāda ir viena problēma. Šie modeļi neņem vērā eh, savstarpējo atkarību, riska palielināšanos ar to, kas rodas caur finanšu institūciju savstarpējo atkarību. Viņi tikai raugās, tātad to e, es arī varētu darīt e, otrā pilā ietvaros. Es domāju, tas būtu ļoti noderīgi. Riska pārvaldībā e, saistīta ar makro risku modeļiem, pārvaldības modeļiem un, vai apdrošināšanu modeļiem. Un, tā, to savukārt var izdarīt tikai, ja jums ir šie īsturības pārbaudas. Um, Un uh, tātad vajadzētu konstatēt to, uh, uh, piemēram, šādās izturības pārbaudēs, ka, lūk, visām bankām, visā sistēmā ir tie paši riski. Patreizie izturības pārbaudas mums neļauj tādas atzīmes konstatēt. Mums jāatcerās, ka Eirozonā mēs šādu izturības pārbaudu arī veicām. Tas tika panākta vienošanās starp finanšu ministriem un centrālās banku pārvaldniekiem, un tas tika darīts 2005. gada aprīlī, un rezultāts bija netika paziņots sabiedrībā, jo tas bija pārāk biedējošs. Un, un tas, tas viss, eh, protams, jau bija zināms. Jā, mums eh, tas, protams, ir jābūt atklātākiem. Protams, šis tirgus ir sadalīts, bet ir jāuzlabo dialogs starp eh, uzraudzītājiem un investoriem un par, par to, kā rīkoties tirgu spriedzes uh, gadījumā. Un uh, šeit arī regulātoram ir spēlējama sava loma un Eiropas Savienībai, jo Bāzels komiteja nav šo jomu vēl aizpildījusi. Protams, ir uh, augsti principi ar uh, labu uzņēmumu pārvaldību, bet tie ir drīzāk tādi vārdi. Par uzņēmumu pārvaldību daudzu banku padomēs ir gan riska, gan audita komitejas, uh, kas strādā kopā. Kaut gan šīm abām komitejām būtu jānošķir uh, funkcijas un tām jādarbojas atsevišķi. Riska novērtēšanas un auditam uh, jābūt šķirtiem. Un dažkārt šīs bankas arī uh, vajadzētu tām izvērtēt, uh, kā ir risks nodrošināts tirgu un vairāk uzraudzīt, uh, ko dara vidēja līmeņa pārvaldnieki. Šobrīd mēs redzam, ka banku valžu līmenī šīs riska komitejas ir stipri pasīvas, bet tām vajadzētu vairāk iesaistīties dažādu scenāriju izvērtējumā. Un uh, Uh, visi šie jautājumi ir saistīti ar otro pīlāru, un uh, es domāju, ka arī banku pārvaldības modelis ir jāpārstrukturē, bet tas būtu jādara sadarbībā ar uzraugiem, lai izvērtētu riskus. Un, protams, visbeidzot šīs bāzēlas komitejas uh, kādēļ Eiropai būtu jāgaida, kad nu Bāzels komiteja pieņems lēmumu, jo Eiropas Savienība daudzas dalībvalsts ir uh, dalībnieci šajā uh, Bāzēlas komitejā, un tām būtu jārīkojas proaktīvi, jāgroza kapitāla prasību direktīva vai jāuzsāk dialogs ar uh, banku uzraudzības komiteju un jāpārveido banku pārvaldības sistēmu un nevajag gaidīt, kad Bāzels komiteja pieņems lēmumu, jo šādā gadījumā Eiropa varētu ietekmēt Bāzels komitejas uh, rīcību un um, tad būtu spiediens uh, vienādot spēles noteikumus pasaules mērogā. Mani nedaudz arī satrauc uh, tas, ka apvienotās karalistes uh, Uh, valsts kase uh, ir stipri pasīva, gaidot, ka nu tagad uh, rīkosies Bāzels komiteja un uzskat, ka Eiropai nevajag rīkoties. Kaut gan Bāzels komiteja ir daudz ko arī labu izdarījis, bet, protams, ir arī rīcības trūkumi. Bet Bāzel 2 piemērs ir, um, nav tik pozitīvs. Uh, un Eiropai vajadzētu būt aktīvākai. Protams, apvienotā karaliste un īrija var spēlēt nopietnu lomu arī Eiropas Savienības līmenī, ietekmējot Eiropas nostāju un tad to pārnesot uz Bāzals komiteju. Paldies! Okay, Svinbērn, jā, es turpināšu tālāk no šī jūsu minētā jautājuma. Šorīt komitejā arī nācu klajā ar savu dokumentu, un tas secinājums bija tās pats, respektīvi, ka finanšu iestādes e, pārāk daudz piedod matemātisko modelēšanu šīm uzraudzītāju iestrādēm. Jūs ir pieminējāt šīs trīs iestādes, respektīvi problēmas, respektīvi krīzē. Protams, jau viss domu gājiens jau ir mazliet savādāks. Un ir grūti panākt tādu modeli, kas atspoguļos investoru domu gājienu maiņu. Otrām kārtām šī tirgus reakcija to nes, nav iespējams modelēt. Un trešām kārtām visas finanšu iestādes lieto vairāk vai mazāk to pašu modeli. Un līdz ar to, protams, kaut kāda veida lietas var eh, izraisīt šokus, kas līdz ar to ietekmē visas finanšu iestādes, jo modeļi ir līdzīgi. Bet mani jautājumi, mana politika būtu ne, nevis ieviest finanšu darījumu nodokli, bet drīzāk padarīt uh, par sodāmu modificēt uzvedību, respektīvi. Es gribēju vaicāt, un kāds ir jūsu viedoklis? Ļaujiet man nolas, nolasīt šos četrus punktus. Pirmais - palielināt kapitālu no holdingiem, kuru efekti nav uzreiz novērojami likvidi, likviditātes tirgu un pamatot uz matemātisko modelēšanu. Tālāk kapitāla izaugsmas riski, kur ņemt vērā neto pozīcijas, bet arī pat laikā ņemt vērā uh, liels riskam pakļauts pozīcijas tirgu. Tūkiem diežām nav pieejams šis dokuments. Tālāk scenārija analīze, kur pamatā ir kvalitatīva un nozars e, skaitļi, kapitāla, kapitāla prēmijas par matemātiski izvērtētiem produktiem kas nav bijuši apgrozībā ilgāk par diviem ekonomiskiem cikliem. Es gribētu dzirdēt jūs komentārus par to. Uh, is, is certainly... Palielināts kapitāls pilnīgi noteikti ir vajadzīgs. Pirmais priekšlikums par šiem aktīvu turēšanu, kas, acīm redzot, ir pārvērsti vērts papīros, jūs domājat? Respektīvi, Ja kaut kas nav tiešā veidā likvīds un taustāms, tad mēs paļaujamies uz matemātiskiem modekļiem, lai vei, modeļiem, lai veiktu novērtēšanu. Un tādā gadījumā mēs nevaram viņus tādā pašā līmenī turēt kā tos aktīvus, kas patiešām ir likvīdi. Likviditātes risks, saka Aleksandr, profesors Aleksandrs, ir sarežģīts. Ir grūti noteikt kaut kādas prasības Eh, palielināt kapitālu, pamatojoties uz likviditātes rādītājiem. Es esmu nobežījies par to, ka bankas, tāpēc, ka finanšu inovācijas to ļauj, paņem aktīvus pārdotos prom no bilances un saka, lūk, riska nav. Mums vairs nav jābūt kapitālam, kas nodrošinātu šos aktīvus, un risks ir pārdots tālāk investoriem, kas it kā zina, kā šo risku absorbēt, kā samazināt to. Uh, jo nu, tie ir šie institucionāli investori, bet kā izrādījās, bankas domāja, ka viņas no riska ir atbrīvošās, bet risks sistēmā joprojām pastāvēja. Un samazinot kapitālu, ļaut samazināt kapitālu tikai tāpēc, ka, lūk, šis risks ir pārvērts vērtspīrus un atdots tālāk, e, sarežģīja šo sistēmu. Un tāpēc ir vajadzīga šī makro uzraudzības, makro piesardzības uzraudzība ir vajadzīgs tāds kapitāls, kas ir sasaistīts ar risku, kas pastāv sistēmā vienalga, vai tas ir uz bilans vai ārpus tās. Un tāpēc makro piesardzības uzraudzība ir ļoti svarīga. Jo risks joprojām tur pastāv, un tāpēc mums jābūt, nevajadzētu pieņemt matemātisko modelēšanu nu, rezultātus, jo tie neņem vērā šāda veida riskus. Modelēšana tas viss ir ļoti labi, abstrakta domāšana modeļiem nav jābūt tik daudz matemātiskiem, tie var būt arī kvalitatīvi, Bāzela 2 arī viss bija saistīta ar modeļu veidošanu, bet šie modeļi bija, pā, to modeļu pārāk paļāvās uz vēsturiskiem datiem, uz kvalitatīviem datiem, kas neņēma vērā tādus ārējus šakus, ko piedzīvojam kredīt krīzes laikā. Un tāpēc pārliecīgi paļāvība uz matemātiskiem modeļiem un aprēķiniem, tieši tā kā jūs sakāt, modelēšanu var būt negatīva. Mums ir vajadzīga tāda holistiskāka pieeja risku izvēršēšanai. Visi jūs priekšlikumus uzskat ir ļoti svarīgi, jo tie pirmām kārtām runā par augstāku kapitāla līmeni, jā, tāpēc, ka risks sistēmā joprojām ir, tas tāpēc ir vajadzīgs. Kapitāls jāizvērtē uz makro pamatiem, un ir pilnīgi noteikti vajadzīgi arī kaut kādi ierobežojumi kreditēšanai banku sistēmā tā, lai varētu kontrolēt aktīvu cenas, tā, lai tās nepieaug pārāk ātri un pārāk lielā mērā. Daudzi Lielbritānijā pirms 79. gada īstenoja kvalitātes kontroli attiecībā uz kredītiem. Bankas drīkstēja aizvākt, aizdev, varēja aizņemt aizdevumu, bet nevarēja ļaut mums, piemēram, piešķirt pamat kapitālu kā aizdevumu. Nē, un tā bija šī kvalitātes, kvalitātes analīze Brit, Lielbritānijas bankās tajā to laiku. Un varbūt, ka mums nāksies pie šāda veida modeļiem arī atgriezties Jo, ja mēs veiksim makro uz piesardzības uzraudzību, tad, lai darbotos efektīvi, mums vajadzēs uzraudzīt risku visā sistēmā un noteiktam attiecīgu cenu. Nevaram noteikt, protams, šo limitu ar patvaļīgi. Nē, tas ir jāsasaist kopā ar aktīviem, ar to, kādā veidā tie pārvietojas finanšu sistēmā augstāks kapitāla līmenis pilnīgi noteikti būs tas, kas būs galvenais spēles noskums, bet Eiropai svarīgi būs tas, kā definēt, kā definēt kapitālu. Un tas arī bija tas sākotnējais punkts, jo viņi sākumā teica, ka tas ir šis pamata akcija kapitāls, pamatkapitāls. Bet, protams, tas ir saistīts tālāk ar šo parādu. Un tad ir citur definīcija, kur ir vairāk parāds saistības, kas jau tiek iekļauts šeit, subordinātie aizdevumi. Un es domāju, ka tas būs tas grūtākais Eiropas bankām. Uh, Eh, tas būs grūtāk Eiropā nekā ASV un Lielbritānijā, kas, protams, arī ir Eiropas, bet viņi ir darbojas pēc cita modeļa. Bet es domāju, jā, ka jūs minētie punkti ir ārkārtīgi nozīmīgi. Ulu Šmits. Paldies Aleksandra kungam. Ļoti interesanti tas bija. Pārsīs jautājumu un komentāru. Iesākumā jūs teicāt, ka Eiropai vajadzētu būt proaktīvai. Nu, protams, tas ir loģiski. Uh, bet globalizētā pasaulē ir ļoti labi tomēr, nu, panākt arī tādu globali, globalizāciju un neskriet pārāk ātri, jo citādi var palikt viens pats šajā avangardā, un tāpēc, es domāju, nu, mazliet jāņem vērā arī šis aspekts. Citādi nonāksim pie būtiskām problēmām. Nu, šeit tekstā jūs sakāt, ka nevajadzētu aizliegt dažādus finanšu produktus. Es uzskatu to par ļoti interesantu, jo vismaz šai parlamentā un arī ārpus šī parlamenta pastāv ļoti daudz runas par to, ka vajadzētu kaut kādus finanšu produktus aizliegt. Jūs sakāt, ka tā nav laba doma. Jūs sakat, ka jūs saprotat argumentus, bet šai saistībā, un es labprāt gribētu dzirdēt sīkāku informāciju, kāds no šiem argumentiem, ko jūs uh, varētu izteikt, jo es uzskatu, tas ir ļoti svarīgi. Jo jābūt arī patērētājiem, mums jāsturas arī draudzīgi pret patērētājiem, un politiķi bieži vien uh, mēdz kaut ko aizliegt, bet pēc tam, protams, rodas citi produkti un tā tālāk tāds var turpināties, tad jau mums vajadzēs kaut kādu veselu iestādi izveidot, kas nodarbosies ar produktu aizliekšanu. Uh, Otrs jautājums saistīts ar finanšu no darījumu nodokli. Kāds ir šī nodokļa mērķis? Jūs teicāt, ka tas ir, lai ierobežot tirgu, lai būtu lēnāks tirgus, jeb tas ir instruments, kas palīdzētu finanšu ministriem izveidot uh, ilgspējīgus ien nodokļu ienākumus. Es domāju, tas arī ļoti nozīmīgi nenoliedzami. Un ja mēs vēlamies nodrošināt atbalstu jauniem nodokļiem, es pats maksāju ļoti daudz nodokļu. Es nāku no valsts, kurā atklāsakot ir viens no visaugstākajiem nodokļiem ne visā pasaulē. Bet ja mēs gribam ieviest vēl kādu jaunu nodokli, tad es domāju, ka mums ir jābūt spējīgiem izskaidrot, kāpēc to ieviešam. Jo teorētiski ir tā, ka nodokļiem ir jāsamazinās Bet, eh, nu, ja vēlamies, lai būtu situācija ilgspējīga. Tas ir tikai par bankām. Mēs runājam arī par attīstības palīdzību un tam līdzīgi. Tātad, vai jūs varētu mazliet pakomentēt arī šo elementu? Tad ļoti labs jautājums. Šobrīd risinās debatas saistībā ar CDS tirgu un vai vajadzētu kāds finanšu produkts aizliegt vai nē. Dokumentā, ko sagatavojam, mēs sakam, ka mēs saprotam šīs bažas par to, ka pārliecīgs risks tiek uzņemts un risks netiek pietiekami regulēts Tas ir daudz efektīvāk jāizceno. Bet mēs nedomājam, ka produktu aizliekšana ir īstais veids, kā rīkoties, jo finanšu produktu paši jau nav nogrēkojušies. Viņi jau nav nogrēkošies ar to, ka viņi ir viens vai otrs finanšu produkts. Nē, bet tas ir eh, vaina ir tajā, kā mēs šos produktus lietojam. Eiropā ir likumi pret tir, ļaunprātīgu tirgus izmantošanu, manipulācijām, tirgus skropļojumiem. Tā arī ir viena no ļaunprātīgas tirgus izmantošanas formām, un tā vietā mums vajadzētu vairāk aktīvāk vērsties pret pašreizējo tiesību aktu īstenošu attiecībā pret šādu rīcību tā, lai tie, kas veic šādas, nu, piemēram, Goldman Sachs veiktās darbības rīcības negodīgas, tiktu apkarotas pietiekam agri, jo to varētu uzskatīt par tirgus manipulēšanu kapitāla tirgus jomā. Un tas varētu būt arī, piemēram, tāda mānīga tirgus prakse, kas varētu tikt apkarot. Un es domāju, ka ļoti daudz no tās bažām, kas saistītas ar CSD un valsts obligāciju tirgu, ir, protams, ļoti pamatotas, jā, jo tie, kas tirgojas ar risku, izmanto atsevišķu valstu vājās vietas. Tad, kad tie vēlas gūt finansējumu pret obligācijām, bet es nedomāju, ka šāda veida, piemēram, obligācija aizliekšana atrisinās valstu parādu jautājumu. Es domāju, drīzāk otrādi es pat nedomāju, ka pat finanšu svārstīgums mainīsies no tā. Nē, visdrīzāk eh, padarīs par nelegālus produktus, kas, piemēram, būs ļoti labi hedžingi instrumenti, piemēram, būs, eh, tie būs instrumenti, ko bankas varētu izmantot pret ah, valūtas kursu rī, maiņas risku un citiem riskiem, bet tātad ir ļoti grūti nodevinēt, kas tad atvasināto instrumentu tirgu ir labs produkts un kas ir slikts produkts. Un pašreizējie tiesība akti jau ir ļoti labi, jau šeit dalību valstīs, kas vienkārši būtu daudz aktīvāk jāīsteno un kas vēršas pret ļaunprātīgu tirgus izmantošanu. Atsevišķos gadījumos varbūt būtu iespējams to pat piedā, pierādīt. Lūk, ka jūs vēlaties manipulēt ar CDS cenām un tā tādā gadījumā būs ļaunprātīga tirgus izmantošana. Un šobrīd arī, piemēram, Lielbritānijā notiek vairākas izmeklēšanas par apsūdzībām par ļaunprātīgu tirgus izmantošanu Londonā, piemēram. Un tas attiec ne tikai uz atvasināto instrumentu tirgiem, bet arī iekšējiem eh, darījumiem. Tātad es domāju, ka vairāk vajadzētu uzstāt uz pašai tiesību aktu īstenošanu un nevis produktu aizliekšanu. Es domāju, jo citādi Eiropa kļūtu arī mazāk konkurētspējīga, jo ja cilvēki sapratīs, ka viņi nevar šeit domāt un strādāt pie jauniem finanšu produktiem, tad tas ierobežos finan Eiropas iespēju konkurēt globālajā tirgu. Jā, tālāk Tobin nodoklis. Jūs jau atceraties šo modeli, tas 70. un 80. bija ļoti populārs, daudz akadēmiju to kritizēja, eh, dažādi pētnieki teica, ka tas varētu ierobežot likviditāti tirgu, samazināt cilvēku iespējas iegūt finansējumu, tīpaši krīzes brīdī, un tāpēc SVS eh, ne, nesen sagatavoja ziņojumu, kur viņi pārskatīja dažāda veida finanšu darījumu nodokļu tipus Un tur viņi savā pagaidu ziņojumā ierosināja, ka varētu nodrošināt finanšu stabilitātes nodokli un finanšu aktivitātes nodokli. Jo viņi ierosina, ka tās valstis, kas vēlas apsvērt ieviest finanšu darījumu nodokli, būs eh, tās, kas lems par šo nodokļu tipu. Tas varētu drīzāk būt kāds eh, ārvalstu valūtas maiņas nodoklis eh, un tam līdzīgi. SVF tātad veiks publicēs gala pētījumu, pamatojoties uz šo pirms divām nedēļām publicēto ziņojumu. Par finanšu darījumu nodokli runājot, es gribētu teikt, ka tie varētu kalpot, tas varētu kalpot divām, diviem mērķiem. Viens, tas varētu būt pret, eh, lai cīnītos pret ciklisku regulējumu, nu, piemēram, nodoklis banku peļņai būtu būtiski ieņēmumu tajā brīdī, kad būtu traknie gadi bankām, un tai krīzes gadījumos, eh, tā, un šu, šajā laikos iekrātos līdzekļus varētu izmantot tajā brīdī, piemēram, kad jāpalīdz bankām. Lūk, tātad šis finanšu nodoklis šai gadījumā būtu regulējošs makro uzraudzības uh, instruments. Otram, otra loma, otrs mērķis ir tas, ka, e, ja šis nodoklis atbilstīgi tiek piemērots, tas var radīt ilgspējīgs ieņēmuma avots, nenoliedzam, lai maksātu, piemēram, par plašākām sabiedrības valsts politikas e, vajadzībām, nu, piemēram, cīņai pret nu, nabadzību, sociālo standartu celšanu, klimatu pārmaiņu apkarošanu un tā tālāk un tā joprojām. Un tāpēc es domāju, ka, kā jūs sakāt, uh, potenciāls finanšu darījumu nodoklim vajadzētu, to tiešām vajadzētu apsvērt politikas veidotājiem divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, piesardzīgas uzraudzības dēļ, jo tad, lūk, šīs negatīvo šoku dēļ var izmantot tad labajos gados gūtos ieņēmumus, un otrkārt tāpēc, ka tie tiešām var būt ilgspējīgu ieņēmumu avoti ilgtermiņu sociālām eh, programmām, tādā veidā sniedzot finansējumu. <clears throat> Es arī gribētu pāris jautājumus uzdot. Pirmkārt, es gribētu atgriezties par uh, uh svērtības uh, attiecību. Protams, Eiropas uh, sistēma nav simtprocentīgi salīdzinātama ar ASV, bet šī uh, rīcība ir vairāk nepieciešama Eiropas Savienībā nekā ASV, un tas uh, uh, jāsaka, ka Eiropas bankas nav tik homogēnas kā jūsu uh, slaidos. Uh, Spāņu un Itāļu bankā šis līmenis ir augstāks, un, bet Francijas un bankās, piemēram, ir tūpē 40 runājot par Vāciju, ir daudzas bankas, kurām ir tā saucamie subordinētie parādi, kur tiek pielīdzināti aktīviem, bet nākotnē tā vairs tas nebūs. Tātad mans jautājums ir tāds, raugoties uz šiem trīs ciparu skaitļiem miljārdos, kas bankām būs jāpiesaist kā, kādā laika periodā, to taču nevar izdarīt vienas dienas laikā. Jā, tā ir lokomotīva, kas ietrieksēs Eiropas Savienību. Berešs kundze, es gribētu, jā, austiņas bija jums uz kaklas līdz tā, tad es gribētu vēl papildināt mūsu priekšsēdētāju jautājumu. Jūsu nosauktie skaitļi ir vienkārši prātām neaptverami. Eiropas Banku Federācija pie, vēršās pret šādiem pasākumiem, tagad mēs saprotam, kāpēc. Tātad, kur ir šādi skaitļi? Mums šeit Eiropā ir lielas problēmas. 70% mūsu ekonomikas finansē bankas, ASV tie ir tikai 30%. Kā jūs izskaidrojat šādu situāciju, vai šeit bilancē daudz, kas nav ticis iekļauts? Kā jūs skaidrojat, vai tas nozīmē, ka uh, ASV bankos, banku skaitļos šeit tiek ņemtas visas bankas kopā, gan lielās, gan tās, kuras it kā sakās, izmantojot bāzēles divi, bet patiesībā to neizdara. Paskaidrojiet mums. Nākošais, saka priekšsēdētājs, tālāk šī problēma pārāk liels, lai izgāstos. Uh, Un jūs teicāt, ka viena no iespējām to, šo problēmu būtu risināt, bet būtu noteikti uh, neproporcionāli pieaugoši uh, aplikt ar uh, nodokļiem kapitālu. Uh, piemēram, ESO rekomendācija šajās jomās uh, ir teikts, uh, ka bankas uh, jāorganizē tā, ka dažas bankas vajadzētu likvidēt un citām nodrošināt iespēju darboties. Es gribētu zināt, vai jūs varat, esat izvērtējis dažādu priekšlikumu par un pret argumentus. Un pēdējais jautājums ir gluži vai filozofisks šķiet, ka patiesībā, kas mums ir nepieciešams, lai mēs neiekristu tais pašās lamatās, mums ir jāmaina mūsu uzvedības modelis. Un tas varbūt ir pat visgrūtāk izdarāmais, ko vispār var uh, sagaidīt no cilvēka. Tas ir visgrūtākais uzdevums. Uh, Tātad šobrīd mēs strādājam pie uh, jaunās regulācijas sistēmas, kapitāla prasībām un tā tālāk. Uh, vai šie pasākumi būs pietiekami, lai piespiestu mainīt savu uzvedību, vai vajag kaut ko darīt vēl vairāk? Paldies par jautājumiem. Kā Eiropa pielāgosies eh, likumdošanas izmaiņām? Svarīgi ir, lai Eiropa ņemt vērā globālo attīstību Eiropā, nevar iet vienkārši savu ceļu, neskatoties uz to, kas notiek visapkārt. Bet Eiropai visvairāk ir vajadzīgs tas, jo Bāzel 2 uh, ietekme būs graujoša bankā sistēmām vairākām Eiropas saimnībā. Un kādēļ? Viens no iemesliem tāds, ka Bāzels nolīgumā nekad nebija paredzēts uh, kādam vajadzētu būt um, regulatoram kapitālam. Viņi vienmēr to dalīja um, pirmā, otrā grozā, un, bet uh, atstāja dalību valstu uh, regulātoru ziņā uh, ar to manipulēt. Um, nebija šīs konkrētības, ko tas nozīmē. Uh, Un pirmā groza, eh, tātad eh, labās akcijas eh, Šveicē nemaz tāda kategorija nepastāv. Šveicē ir tā, ka ir subordinētī parādi un. Bet ir citas valsts, kurās pirmajā grozā ir vairāk tādi Eh, parāda tipu instrumentu. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka ar to var vairāk uh, eh, eh, zaudējums absorbēt, ja banka nonāk grūtībās. Uh, uh, protams, ka akcionārs zaudē visu naudu, ja banka bankotē, bet ja um, kādam ir um, ehm, parādi instruments, tad tomēr viņš var vēl kaut ko iesākt. Tad, tad uh, uh, bankrota procedūrā nāksies šo problēmu kaut kā risināt. Um, pirmajā, eh, pirmam grozam vajadzētu būt uh, um, kapitāla akcijām un eh, kapitāla daļām un um, ir tātad jurisdikcijas, kurās ir šie um, pirmā groza uh, uh, vērtspapīri, bet patiesībā tās ir uh, pirmās klases uh, akcijas, tā mēs tās devām Anglijā vai ASV. ASV ir uh, drīzāk šādas tradicionālas akcijas, kas ir pirmajā grozā. Un uh, daļu no šī parāda var izmantot kā regulatoro kapitālu, viņi to labprāt darītu, tad viņi var kapi, uh, kapitalizācijas līmeni kā paaugstināt, tas ir kārdinoši, bet tad tas kļūst vēl dārgāk. Tātad tā ir implementācijas problēma. Pagātnē Bāzels komiteja vienkārši eh, pieņem šos vispārīgos standārus, bet tie tik dažādā veidā īstenot. Bet tagad krīzes dēļ mēs sakam, ka, nu, lūk, viena no problēma ir tāda, ka valstīm nav pietiekošas kapitalizācijas. Tātad mums ir jāt, un tas ir tieši tāpēc tik svarīgi eh, pēdējā laikā kļūs, jo nekad netika iepriekš definēts, kas ir, eh, kādam vajadzētu būt kapitālam, netika dot deficīciju. Lūk, un to Eiropai vajadzētu darīt, iesaistīt Bāzels komiteju un sacīt, ja mēs mainīsim kapitāla definīciju, tad uh, liksim tai atspogļot vairāk to, uh, uh, kas, ko mēs darām Eiropā. Tam nav visam jābūt. Uh, um, akciju, uh, tātad uh, akcionāru uzņēmumu daļām, turētām uzņēmumu daļām. Uh, Jūs jautājāt par to, kā tā vietā, lai uh, lielās bankas atņem, aplikta lielāku uh, kapitāla nodokli, mēs varētu vairāk uh, likumdošanas palīdzību, regulēšanas palīdzību rīkoties, uh, lai nebūtu tā, ka lielai bankai būtu 80% uh, uh, hipotekārie kredīti izdot vai, vai uh, kredītkārtēm pārāk daudz saistību. Uh, Eh, tā ir banku kapitālu, eh, tātad jautājums par banku kapitālu, kā tas veidojās. Dažās valstīs ir tā, ka jūs eh, nevariet kā banka izdot vairāk kā zinām procentu celtniecības nozarei, piemēram, tātad šeit ir ierobežojumi, tāda ir arī iespēja, un kapitāla e, e prasība direktīvai zināms šādas prasības iestādes, bet varbūt nepietiekoši daudz, bet ir labi, ka jums ir varbūt zināms šādas prasības, un tad jūs varat lielās bankas padarīt līdzsvarotāks. E, apvienotā karalisti. Uh, Northern Rock uh, bija 80% aktīvu uh, eh, hipotekārijos uh, kredītos, un tas bija šausmīgi daudz, tad, kad uh, šī vidēja lieluma banka tad, tad bankrotēja, tad, kad um, sabruka šīs nekustamo īpašumu tirgus apvienotā karalistē. Mums ir jānovērš šādas situācijas, lai uh, bankas nebūtu pa daudz nelīdzsvaroti uh, saistīts ar vienas nozars risku. Uh, liels bankas ir diversificētas. Uh, E, nav tādu lielu e, e, banku, kas 80%, priet, 80% ieguldītu nekustamos īpašumos vai ar kredītos vai arī uh, Eh, kredītkartēs tikai lielās bankas ir diversificētāks, bet eh, lielās bankas to, to tiesa rāda eh, sistemiski riski, viņas ir pārāk liels, lai izgāstos, un par to vajadzētu viņam likt maksāt, tas būtu loģiski. Viņi tādi gūs sinerģijas efektus, būdams liels, bet paļauties nevajadzētu uz to, paļauties vajadzētu uz konkrētas politiku. Kādēļ šīs bankas ir kļuvušas tik milzīgas? Uh, Kāpēc tām ir tik eh, tāds oligopols izveidojies? Eh, te ir eh, savs darbs darāms konkurenci padomēm. Tām vajadzētu konkurences likumdošanu piemērot. Anti-monopolu likumdošanu. Es zinu, ka šis jautājums ir pacelts, un Eiropas komisija ir vairāk kārt pievērsies šai problēmai. Eiropas komisijai, protams, ir noteikumi par tirgus eh, koncentrāciju, bet eh, pamatā es domāju, ka eh, konkurences likumdošana aizliedz vienošanās par cenām, un ja jums ir liela tirgus daļa, tad jūs to nedrīkstiet to izmantot negodīgi Tad jūs e, cenas e, e, nemanipulējiet, ja es citā ne, neizmantojat negodīgi savu tirgus pozīciju, tad, tad, tad, tad kā pietiek. Nu, neesmu konkurences likumdošanas eksperts, bet šīs lielās bankas ar tām nav nekādas problēmas ar konkurences likumdošanu, tāpēc, ka tās it kā neizmanto savu dominējošo pozīciju tirgu. Otmār, tev bija jautājums. Mēs tagad esam nonākuši tā vai tā pie centrāla jautājuma. Uh, mums tik dots padoms kapitālu pa jaunu definēt, bet no otras puses kopš rudeņa mēs runāsim par Bāzeli 3 un CAD 4. Es jums jautāju, šī atšķirība, ko jūs šeit attēlojat, cik lielā mērā bankas ir uh, skartas? Ar ko ir saistīta šī atšķirība? Vai tas saistīts ar kapitāla atšķirīgo definīciju, jebšu ar to, ka šī definīcija vairāk atbilst investīciju bankām e, nekā um, šīm klientu bankām, un tāpēc ir nevienlīdzīgi apstākļi. Jebšu atšķirība ir tāda, ka mēs uh, gribam uh, uh, politiski šeit kaut ko šajā struktūrā manipulēt. Mums tas ir svarīgi zināt. Es zinu, ka jūs uh, droši vien nepadarīsiet to darbu, kas ir mans darbs, bet kas uh, būtu jādara mums, jūs prāt, lai šo nevienlīdzību uh, likvidētu. Ja mums neizdiesos ne tās tikt vaļā, tad mums nebūs demokrātiska vairākuma Eiropā tirgu parlamentos gūt tam, lai piekristu Bāzelē 3 bet demokrātiskais vairākums tikai tad tiks eh, pārbaudīts, eh, tā sakot, kad Bāzels eh, komiteja jau būs savu darbu beigusi. Un tā ir nākamā problēma, ar ko saskaramies. Kādu iespēju jūs redzēt, ka Bāzels komiteja līdz jūnijam tas vēl šī, šī plais tiks pārvarēta, šī nevienlīdzība? Vai jūs uzskatiet, kā ar ietekmes izvērtējumu vai varbūt ar to, ka mēs izvērtējam e, šo e, noteikumu ietekmi uz reālo ekonomiku, e, varētu panākt to, ka kaut kas tomēr būtiski mainās. Jo tikai, ja mēs šo cēloni šai nevienlīdzībai, šai negodīgumam būsim konstatējuši, tad mēs varēsim arī pareizo adresātu atrast lai panāktu izmaiņas uz tā pamata, demokrātisku vairākumu, Bāzels komitejas eh, darba rezultātiem mēs nepanāksim, kaut arī mēs tajā pat laikā pieliekam visus pūles, lai pašu kapitālu stiprinātu un rastu eh, pareizos risinājumus krīzes problēmām. Ja vienošanu mēs nepanāksim, tad mēs tikai veicināsim to, ka uh, cilvēki vairs neusticēsies vispār tam, ka politiķi spēs rast uh, uh, risinājums krīzei. Paldies par jautājumu. Ir ļoti grūti, eh, tātad būs izpildīt šos kapitāla prasību līmenis risinājums Eiropas kopienai būtu iesaistīties dialogā ar Bāzels komiteju, jo Bāzels komiteja ir balstīta uz konsens. Un viņi uh, uh, nefinalizē savus vienošanās, pirms nav panākts konsens. E, e, SVF arī veids pētījumu, bet par ko mēs varam būt pārliecināti, ka lielākā daļa kontinentālās Eiropas valsts būs daudz uh, vairāk jākapitalizē savas bankas, lai izpildītu Bāzels komitejas uh, pieprasītos standārts, bet uh, par šiem standārtiem vēl notiek debats. Līdz nākam rudenim tas varētu arī mainīties. Bā, Vācija ir Bāzels komitejā pārsvarā daudz G10 valsts, un tās var ietekmēt šo debatu. Un lai nebūtu šāda uh, neproporcionāls ietekmes uz šīm valstīm, bet tomēr pat, ja tiek panākts kompromiss, pat labam tas ir vienkārši priekšlikums. Ja mums ir augsta kapitalizācija un eh, pirmais gros ir um, pārastas uh, tātad uh, akcijas, uh, kas tad mums ir jādara? Tad Eiropai varbūt jāsaka, nu ne visam pirmā groza kapitālam ir jābūt uh, Uh, parastām tātad uh, uzņēmumu daļām vai, vai, vai akcijām. Krīze neizraisīja uh, kapitāla piemērotība, bet likviditātes trūkums kapitāla tirgos. Tas bija tas, kas lika sistēmai sabrukt. Ja mēs sacīsim, ka, nu, lai mums būtu vienkārši paaugstināsim kapitalizācijas līmeni krietni, uh, Un tad definēsim to kā, uh, uh, uh, kā banku īpašnieku daļas, uh, tas neatrisinās problēmu. Tātad mums nevajadzētu teikt, ka kapitalizācija nav problēma, jo tā, kad krīze sāksies, mēs gribam, lai bankas būtu pietiekoši kapitalizētas, lai tās varētu absorbēt uh, zaudējums, kas tos tās kā recesijas dēļ, bet uh, risinājums patiesībā ir kombinācija. Mēs nevaram vienkārši teikt, ka paaugstināsim kapitalizāciju un uh, uh, kapitalizācija būs iespējama tikai ar pirmā groza uh, akcijām. Bet mums ir vajadzīgs āridzan tas, ka ir jāatrisina likviditātes problēmas uh, kapitāla tirgos uh, uh, šī Eh, pārvēršanas vērpatīros problēma, kā tas darbojas, vai eh, atvasnātie eh, finanšu produkti, um, kā mēs ar tiem strādājam, kā ir ar mieskaits uz pārvaldības iestādēm. Šie kredīt CDS uh, uh, trūkums mums 2007. gadā izraisīja uh, krīzi, nevis banku uh, kapitalizācijas līmenis. Jā, bankām vajag uh, vairāk kapitalizētām būt, un Bāzels komiteja tagad šo problēmu risina, bet, ko es teiktu Eiropas politiķiem, ka mums ir uh, vajadzīgs uh, eh, uh, eh, eh, daudzpusīgāk pieeja par attiecībos to, kā mēs sistemisko risku pārvaldam. Nav tikai runa par bankas kapitalizāciju, nav tikai par banku uh, kapitalizācijas līmeņiem, bet arī par kapitāla tirgu un vērtspapīra tirgu struktūru. Un tieši tas arī bija cēlons ASV anglo-amerikāņu sistēmas sabrukumam. Uh, Vācu bankas pirka šos vērtspapīrus no apvienotās karalists un ASV, bet patiesībā vērtspapīru, eh, pārvēršana vērtspapīrus notika ASV un uh, apvienotā karalistē. Un tas bija sistemiskā riska cēlons. Tāpēc mums sistemiskais risks ir atskatīt no vairākiem uh, uh, um, pusēm. Bāzels komiteja tikai no vienas puses raugās uz to, eh, tad, tad no individuālas bankas riska. Lūk, mans ieteikums Eiropai. Vēl Bija jautājums arī iepriekš par, madam, jūs jautājāt par ja mums šīs kapitalizācijas prasības jāizpild, kāds ir iznājums? Nu, tas, ko vairākām valstīm vajadzētu pārdomāt, manuprāt, īpaši tām, kurās nav struktūrizēta finanšu tirgu, piemēram, e, augst attīstītie kapitāla tirgi, kur jūs galvenokārt pa, pa, e, esat atkarīgi no bankas e, finansēm bankkredītiem, ka jums varbūt ir vajadzīgs Nacionālas attīstības bankas, kuras finansē nodokļu maksātāji, varbūt eh, patērētāji eh, kredītiem. Tas nav nemaz tik radikāli. Eh, Šveicē kantona bankas pieder kantoniem, nodokļu maksātājiem Šveicē. Un kantona bankas ir viens no lielākām Šveicis Šveicē viens no lielākām bankām, bet uz viņiem arī attiec eh, Eiropas konkurences tiesības un uh, viņi subsidē šīs bankas. Tad, ja jūs attīstiet savas nacionālas attīstības bankas, jums ir jārod veids, kā to savienot ar Eiropas uh, konkurences likumdošanu, bet tā var attīstīt tirgus ekonomikas. Zviedrija ir liels privāts banks. U, U, UBS, Credit Suisse, tas uh, tomēr uh, šīs kantona bankas ne, e, neniedē, nidē, nenosmacē. Tātad dažādas bankas. So, thank you very much. Paldies, saka Jātenma Kīkundze. Vai ir vēl kādi jautājumi? Tikai gribēju rēģēt uz šo pēdējo priekšlikumu. Man, protams, tas ļoti patīk. Un es domāju, ka tas atbilst arī atsevišķām iniciatīvām, ko jau uh, uzņēmušies Eiropas investīcija banka. Un jūs droši vien esat dzirdējuši par šīm iniciatīvām. Bet, zināmā mērā, tomēr grib uzdot arī jautājumu. Protams, ka mēs gribam šādu veidu banku sistēmu. Gribam, lai tāda tiktu izstrādāta un par to tiek debatēts. Un debats, protams, Eiropas Savienība ir uzsākšās arī, arī Lielbritānijā, kur Niks Klēks nāca ar tādu ierosinājumu klajā. Bet jautājums ir, nu, ne tik vien par to, lai banka dara savu darbu, bet arī par to, lai visas bankas darītu savus darbus. Tātad ne tikai spekulētu un radītu burbuli. Nu, tāds ir mans jautājums. Kā pārliecināties, ka tas, kā viņi šo naudu izmanto, ir finansē reālu ekonomiku un nevis strādā pie jaunu burbuļu veidošanas? Un tas ir plašāks nekā tas, ko jūs atbildat. Ne, bet, no, nu, protams, man jūs priekšlikums patīk, es to ņemšu vērā. Nu, tad ļaujiet man papilnāt. Un tad ir ASV, uz kuru varam skatīties ar Volkeru priekšlikumu. Piemēram, Obama šobrīd to liek priekšā kongresam. Un tur teiks tā, ka bankas, kas ir apdrošinājušas depozītus, nedrīkst uzsākt eh, tālāk tirzniecību ar šiem depozītiem. Respektīvi, viņi nevar pašas investīt vērtspapīra tirgo. Viņi var tikai investēt klientu vārdā. Uh, un viņas nevar arī investīt privātu kapitāla fondos un hedge fondos. Tātad, ja banka nevēlas izņemt depozītu apdrošināšanu no valdības, tad tā var atteikties no tās, tad tādā gadījumā tā var nodarboties ar šādu visveidu uh, tirzniecību. Volker priekšlikums, manuprāt, ir svarīgs solis uz priekšu. Es nedomāju, ka tas. Uh, varētu atrisināt sistēmiskā riska problēmas, bet tas pilnīgi noteikti ļautu atsevišķām bankām eh, būt mazāk atkarīgām no riskantiem ieguldījumiem kapitāla tirgu, ja viņas pievērš tikai tradicionāliem banku pakalpojumiem, lūk, eh, klientu biznes, retail, tātad banku darbība viņi tādā savā aptvērumā būtu mazāk, tad viņi varbūt būs stabilākas, drošākas bankas. Tas nenozīmē savukārt, ka lielās bankas, kas uzņems risku, pazudīs. Nē, bet viņas varbūt neizmanto šo depozītu apdrošināšanu pie valdības. Un, nu, līdz ar to netērēs arī nodokļu maksātāju naudu. Nē, es nesaku, ka tas ir tas, kas arī jums jāizmanto. Nē, es tikai saku, ka lūk, tā ir vēl viena iespēja. Jūsu jautājums ir ļoti pareizs. Ir varbūt jāspēj sadalīt bankas kaut kādās divās daļās. Būs viena daļa banka, kuram būs ierobežotāks biznesa modelis, un tās nodarbosies ar mazo biznesu kreditēšanu un tā, un tad būs lūk tāds pasaules Deutsche Banks, kas nodarbosies ar azartspēlēm eh, vērtspīru tirgu. Viņas investēs eh, CDS un tam līdzīgi un visos eh, atrasinātos instrumentos, bet viņas viņas tad nepiedarēs pie tām bankām, kas būs jāglābi. Un tās drošās bankas tad būs tās, kuras būs apdrošinājušas depozītus. Paldies, turpina priekšsādātā. Paldies, Aleksandr kungs. Ļoti informatīva prezentācija jums bija nu dien. Un jāsaka, arī ļoti dzīvīgas diskusijas bija radušās. Un šķiet, ka tā tiešām ir tāda mūža izglītība, tiešām ļoti sarežģīta visa šī joma. Uh, Liels paldies visiem arī kolēģiem. Priekšādātā saka paldies arī tulkiem par izturību. Jāsaka, izturība bija vajadzīga arī tulkiem. Ar to sanāksmu slēdz un nākamā sanāksme būs nākam ceturtdien, 6. maijā. Un mēs turpināsim iepriekšē, iepriekšējā tematiskā dokumenta apskatu un apspriešanu. Paldies! And, uh, and you, your ability to